Okay. Okay, everybody, <coughs> in case you're wondering. Labdien, dāmas un kungi! Sāksim darbu. Es zinu, ka kaut kas ir pazudis no darba kārtības. Pirmkārt, mums ir jāpieņem darba kārtība. Man šeit informēja Oli Šmita, referenta birojas, ka viņam ir atcelti divi lidojumi ceļā uz Briseli šodien, tādēļ viņš nevarēs ierasties laikā, nevarēs prezentēt savu ziņojumu projektu pulkstiem 15.15. 15. Tādēļ sastais darba kārtības punkts tiek pārcelts uz citu ekonu komitejas sēdi. To mēs nevaram izskatīt šodien vēlāk, jo ir paredzēta uzklausīšana. Tā ir vienīgā izmaiņa darba kārtībā. Es piedāvāju to pieņemt ar šo izmaiņu, neredz nekādas iebildes. Priekšsēdētāji paziņoja. Pirmais trialogs par MR notika 10. oktobrī, un tā laikā mēs atklājām veselu virkni svarīgu jautājumu, kas atspoguļoja problēmas mūsu darba metode, tāpat arī tehniskas un dažas politiskas problēmas, kas mums būtu jāatrisina. Mēs eh, vienojamies par procedūru, apzinājām pāris tehniskos punktus, kuri tagad nodoti darba grupai, kam jāsagatavo tehniskā informācija līdz nākamajam trialogam. Sēde nākamā ir paredzēta 25. oktobrī. Pirmajā trialoga sēdē nekad netiek pieņemt lēmumu, mēs vienkārši salīdzinām pozīcijas. Trešais darba kārtības punkts - gadskārtējais ziņojums par Eiropas Savienības konkurences politiku. Ir paredzēta grozījuma izskatīšana. Došu uzreiz vārdu Andrēsam Švābam. Paldies, priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi. Pirmkārt, gribētu pateikties visiem, kas iesniedz grozījumus. Paldies par viņu konstruktīvo ieguldījumu. Pavisam esmu saņēmis 77 grozījumus. Es domāju, ka tie bagātina mūsu debats par šo tēmu. Mums ir izveidota darba grupa par konkurences politiku. Šajā darbu grupā vienojamies, ka šoreiz gadskārtais ziņojums par konkurences politiku ir jāraksta eh, galvenokārt koncentrējoties uz vienu tēmu vai problēmu. Iepriekšējos gados šis ziņojums drīzāk bija tāds kā pārskats. Šoreiz mēs esam mēģinājuši veidot tādu kā momentu uzņēmumu konkurences situāciju Eiropas Savienībā. Savā ziņojumu uzmetumā, projektā es mēģināju analizēt 2003. gada regulu uh, un uh, analizēju sodu uzlikšanas politiku, sodīšanas politiku. Mēs aicinām, lai kom Eiropas komisija apzinātu tās vietas, kur varētu būt ārpus tiesas nolēmums pirms finanšu sodu uzlikšanas konkurences politikas pārkāpējiem. Es zinu, ka po, ko, komisija skeptiski skatās uz šādu priekšlikumu. Viņi uzskata, ka šāda alternatīva strīdu šķiršanas pieeja varētu rast tādus risinājumus, kur ļoti skaidri notiek kaulēšanās, kā tas šobrīd notiek ASV. Mani grozījumi nav vērsti uz to. Tāds nav mans mērķis. Un tomēr jāsaka, ka es uzskatu, ka būtu daudz labāk rast citus risinājumus, nevis alternatīvos risinājumus, nevis vienmēr vērsties tiesā. Tas stiprinātu Eiropas komisijas pozīcijas un iespējams tas palīdzētu mums uh, izmeklēt visu lietu pilnīgāk ar attiecībā uz kompensējušiem maksājumiem. Šāda alternatīva strīdus izšķiršanas kārtība nozīmētu, ka ja trīsreiz neizdodas panākt vienošanos, tad tiek ņemt vērā visi šie iepriekšējie soļi. Tāpat tās arī atbilstības procedūra noteikti būtu ņemama vērā. Das Leniency-Programm auch in Zukunft attraktiv und wirkungsvoll bleiben muss. Un... Tā sauktā Leniency-Programma arī tiek paturēta spēkā. Mēs vēlamies, lai tā būtu tikpat pievilcīga kā iepriekš, proti taupības programma un ir nepieciešams ievērot šeit konfidencialitāti un ievērot arī Eiropas kopienu tiesas spriedumu. Slepenie dokumenti nekādā gadījumā netiek publiskoti. Profesors Jehova ir uh, veido, veids pētījumu par šo tēmu Šodien, pulk, 8. novembrī, pulksten 4. viņš ieradīsies darba grupas sēdē un prezentēs savus pētījumus. Es redzu, ka Sančes Presedo kungs no demo, sociālismu demokrātu grupas ir ieradies šajā zālē. Es zinu, ka viņš vēlējās papildus ekspertu uzaicināt uz šo uzklausīšanu. Manuprāt, būs klāt arī komisijas pārstāvji, un līdz ar to šī uzklausīšana būs ļoti interesanta. Priekšsēdētājs kundze, es gribētu sīkāk komentēt atsevišķus grozījumus, ko esmu saņēmis. Vispārējais tautsamnieciskas nozīmes pakalpojumi ir viena tēma, par kuru ir iesniegts daudz grozījumu. Ir arī grozījumi par kolektīvajām vienošanām, par kolektīvu tiesisko aizsardzību, par ko mēs šodien balsosim. Tāpat arī par alternatīvo strīdus izšķiršanu ir vesela grupa grozījumu. tiek pieminēta šādas iespējas ieviešana regulā. Procedūrā būtu paredzē, jāparedz soļi pirms sodu uzlikšanas. Daži kolēģi priekšlikumi ir ļoti interesanti šajā ziņā. Ir priekšlikumi par valsts atbalstu, par valstu uh, Uh, uh, atbalsta sniegšanu valstīm, kurām ir milzīgs budžeta deficīts. Ar ēnu referentiem esam panākuši vienošanās šeit. Uh, ir arī grozījums par enerģētikas sektoru, kurā tiek piedāvāts atvērt energotirgu un minēts, ka enerģijas ražotājiem arī jāpiemēro tādi paši noteikumi. Vienā grozījumā minētas kredītreitinga aģentūras, uh, Mums ir jāsalīdzina šie ieteikumi ar dažiem no citiem ziņojumiem, ko esam pieņēmuši šajā komitejā. Bez tām daži kolēģi ir pieminējuši, ka mūsu komitejai šī ziņojuma rakstīšanā vairāk jāstarbojas ar konkurences ģenerāla direktorātu un ar Eiropas komisijas viceprezidentiem, lai mēs nedarītu kaut ko pretrunīgu. Daudzas lietas grozīmos parādījās, mums būs jābalso par tiem, un Es nezinu, kad būs balsojums, jūs varbūt varētu man to atgādināt. Es ar lielu interesi uzklausīšu kolēģu komentārus. Es ceru, ka viņi komentēs arī to, ko tagad ir dzirdējuši. Mūsu sadarbība bija ļoti interesanta. Paldies! Pīters nav ieradies, sākšu ar citiem un referentiem Sofiju lūdzu. Paldies! Es izteikšos īsi. Nav nekas daudz piebilstams pie tā, ko teica referents. Mēs strādājām kā tāda referentu komanda, kurā bija arī ēnu referenti, jau vairākus gadus esam apsprieduši šos te ziņojumus par konkurences politiku, un, manuprāt, mūsu vidū valda diezgan liela vienprātība par galvenajām tēmām, kas ir ietilpst šajā te jomā. Esmu izskatījusi grozījumus, vairāki no tiem ir pozitīvi, tie stiprina ziņojumu projektu Runājot par kolektīvo tiesisko aizsardzību, man nekas daudz nav piebilstams. Es domāju, ka esam panākuši pietiekami labu kompromisu ziņojumu ietvaros. Tālāk, ja runājam par pakalpojumiem un vispārējais tautsemniecisks nozīmes pakalpojumiem, tad šajā komitejā ir lielākas domstarpības. Mēs Mana politiskā grupa neatbalsta ziņojumu par vispārējas tautsamnieciskas nozares pakalpojumiem, kas tap savulaik parlamentā. To vienmēr esam atklāt arī teikuši un teiksim arī turpmāk. Tālāk, ja runājam par sadarbību ar Eiropas komisiju, tad es esmu iesniegus veselu virkni grozījumu par šo tēmu. Jūs pieminējāt, ka tādi ir iesniegti, bet neteicāt, vai jūs tos atbalstāt vai nē. No manas puses tas bija mēģinājums ieteikt kaut ko tādu, kas varētu uzlabot mūsu sadarbības struktūru. Mēs katru gadu pieņemam šos te konkurences ziņojumus un arī dažādus citus ziņojumus, kuros ir runa par konkurences jautājumiem. Un Eiropas komisija vienmēr pasakās mums ļoti pieklājīgi un pēc tam ieliek tos atvilknē un neko nedara. 99% gadījumu es, protams, atbalstu Eiropas komisijas ieturēto darbības līniju, un tomēr šķiet nedaudz dīvaini, ka tik svarīgā uh, jomā nav demokrātiskās pārbaudas, nav pietiekamas demokrātiskās pārbaudas. Ja mēs vērojam, kāda, kāda ir situācija tautsēmniecībā Eiropā, kādas nu, ir debates par to, ka ir nepieciešama plašāka un dziļāka ekonomiskā koordinācija un integrācija, tad es domāju, šo demokrātisko pārskatāmības noti varētu pievienot Eiropas parlaments. Un tādā virzienā arī vērsti mani grozījumi. Paldies! Dērk, vai tu gribētu komentēt grozījumus? Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, gribu pateikties Švāba kungam par, ref, par ziņojumu projektu. Uh, jau kāda no iepriekšējām sēdēm es teicu, ka atbalstu lielāko daļu no šī ziņojuma projektu. Šodien pieminējuši tikai dažus no saviem grozījumiem. 2009. gada konkurences ziņojumā Eiropas parlaments izteica savas bāžas par to, ka pasākumi, kas pēc dabas ir pagaidu pasākumi, galu galā varētu būt pastāvīgie pasākumi. Eiropas parlaments uzsvēra nepieciešamību pārtraukt šos te izņēmumus un pagaidu pasākumus pēc iespējas ātrāk. Uh, tā lai nebūtu valsts atbalsta režīms, kas bija izveidots eh, kā pagaidu re, eh, režīms, lai tas neiesdibinātos kā pastāvīgs. Uz to vērst man grozījumi numur 6, 12, 14. Ir nepieciešami eh, dažādi pretmonopolu pasākumi tādi kā sodi, disciplinārie pasākumi, un komisijai ir jāpamato savu lēmumu uz konkurences politikas pamatu principiem. Uh, gribētu vērst jūsu uzmanību uz eh, ziņojumu projektu, kas tapa Gresles kundzes un Ravelīnī kunga vadībā. Šis ziņojums eh, tiks apspriests nākamo nedēļu plenāru sēdē un balsosim par to 44. grozījumā. Šim ziņojumam mēs, iebal, mēs iesakām, mēs vēršam uzmanību uz interešu konfliktu uh, E, jo šobrīd ziņojuma redakcijā sodi ir saistīti ar kaut kādiem citiem apsvērumiem ārpus konkurences politikas. Esmu iesniedz 37. grozījumu, kas ir stiprs signāls tam, ka sodi nevar tikt uzskatīti par alternatīvo budžetu finansēšanas avotu. Es ceru, ka šādas idejas, kuras esmu iekļauts savos grozījumos, parādīsies arī Švāba kunga ziņojumā. Pagājušajā nedēļā mums bija ļoti laba sēde par kolektīvo tiesisko aizsardzību. Referents bija ārkārtīgi sadarboties gribošs, un es domāju, ka mēs nonācām pie ļoti veiksmīga risinājuma, kas apmierinoši visām pusēm vairākos jautājumos. Es gribu Švāba kungam pateikties par viņa atvērto pieeju debatēm. Paldies, Filip! Paldies, priekšsēdētāji! Gribu pateikties Andrēsam par labo ziņojumu. Es atbalstu viņu ideju, ka nav nepieciešams tāds vēlmju saraksts vai Ziemassvētku eglīte šajā konkurences pārskatā. Pagājušajā gadā jau mēs mēģinājām mērtiecīgi rastīt šo ziņojumu. Šoreiz galvenā tēma lielā mērā ir sodi. Galvenā uzmanība agrāk bija uz dažādiem citiem pasākumiem, nevis uz sodiem. Šodien, ja mēs skatāmies uz makro ietekmi līdzinējai konkurences politikai, tad varētu teikt tā. Valsts atbalsta ietekme uz finanšu sektoru ir daudz lielāka nekā sodu uzlikšana. Jūs redzat, ka mūsu politiskajām grupām ir atšķirīgie viedokļi. Uh, Manai grupai varbūt, man grupa vēlētos izcelt dažus citus aspektus, bet es domāju, ka mēs varēsim vienoties. Sofija, vai es pareizi sapratu, ka jūs esat pret to, ka tiek veidot ietvaru direktīva par vispārējais tautsamnieciskās nozīmes pakalpojumu? Mm. Ja tā ir, tad šoreiz mūsu viedokļi ir diametrāli pretēji. Paldies, Jorgen, vai jūs vēlaties izteikties guhe vārdā? Paldies! Nedaudz uh, eh, nokavēs ēdas sākumu, mēs acīm redzot runājam par konkurences politiku šeit, ja? Mēs esam mazāka politiskā grupa, un bieži vien mums ir jādomā un jāspriež par vairāk jautājumiem, nekā mēs spējam, un arī šoreiz mēs uh, neesam spējuši iesniegt grozījumus. Es noklausījos, ko Filips Lamberts teica par valsts atbalstu. Es domāju, ka bankām noteikti ir jāuzliek dažādi ierobežojumi. Mēs atbalstīsim šādu te ieteikumu arī balsojumā. Otrs, kas ir svarīgi, mm, ko ir svarīgi šeit pieminēt šajā kontekstā, tas ir energoapgādes jautājums. Ferēras kungs iesniedza grozījumu, ko mēs varam atbalstīt attiecībā uz energopolitiku. Nevar pieļaut monopolu, to, lai monopoli un oligopoli pārvaldītu šo tirgu. Šie grozījumi pilnīgā saskaņā ar mūsu partijas politisko ievirus, tos varam atbalstīt, bet šobrīd nevar komentēt ziņojumu sīkāk. Paldies! Paldies, Antolīna Lūdzu! Gracias, Presidenta. Piteres. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu atsaukties uz grozījumu, eh, kas tika iesniegts. Es, eh, mans grozījums attiecas uz kolektīvajām prasībām, un šajā sakarā mēs runājam pagājušajā nedēļā darba grupā, un mēs panācām vienošanos pēc būtības. Un eh, šie, šī vienošanās ir jāizstrādā ziņojumā tiek eh, iesniegt vairāk grozījumu, es gribētu pasvītrot divus. Viens attiecas uz sodiem, un sodiem būtu jābūt ar savaudzinošo raksturu. Un dažos gadījumos sodījumi ir nevis raudzinoši, bet ar stimulējušu raksturu. Tas ir būtisks elements. Otrkārt, koncentrāciju vai apvienošanos gadījumos, ko nevajadzētu veicināt, ir vēl vairāki temati, ko norādīja Elīza Ferreira, kas ir būtiski E, ir tiesa, ka mums nevajadzētu veidot jaungada eglīti, bet ņemt vērā visbūtiskākos e, jautājumus un veikt darbu pārt, er, e, nepārtrauktībā. Tāpat arī vēl Elīza Ferreira norādīja vairākus gadījumus attiecībā uz būtiskām jomām lauksaimniecības politikā, mazumtirzniecībā un vēl viens grozījums par banku krīzi un rezolūciju, kas, manuprāt, ir ļoti būtiska. Thank you very much. Thomas Mann. Paldies, Tomas Mans, lūdzu. Eh, un glückwunsch. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu apsveikt Andreasu. Viņam izdevās sarunāt ar ēnu referentiem daudz lietas un panākt arī konsensu, un es arī atbalstu jautājumu par sodiem. Sodiem ir jābūt tādiem, kam ir kaut kāds efekts, tam ir jābūt kavējošam momentam nekā savādāk nevar. Nevarētu būt tā, ka valsts viegli piekrīt samaksāt kaut ko un rezultātā nekas nemainās. Vajadzētu, lai šiem sodiem un pasākumiem būtu atturošs efekts. Un vēl ir atsevišķi jautājumi, kurus grib apspriest sīkāk. Andrēs pieminēja kredītreitinga aģentūras par šo jautājumu. Mēs aprunājuši kādā citā ziņojumā, bet eh, mums ir tomēr jāpiemin šīs aģentūras. Bieži vien priekšlikums par reitinga aģentūram netiek saņa, eh, saprast pareizi tas mm, nenozīmē, ka mums vajadzētu pieļaut kaut kādu politisko ietekmi. Mums tomēr nepieciešams nodrošināt precīzu novērtējumu mums ir nepieciešams saņemt no šīm aģentūram tādu padomu, uz kur mēs varam droši paļauties. Tomēr mēs zinām, ka ir daudzas un pat vairākas kredītreitingu aģentūras. Mēs esam pārsteigti dzirdot paziņojums no viņiem, tad mēs arī uzzinām, ka ar šo darbu ir saistīti miljardie. Rezultātā mēs vairs nevaram objektīvi paļauties uz šādiem viedokļiem. Tad, ja mēs gribam veidot tādas aģentūras, kas tiešām būtu ar reāli ietekmi, tad ir jānodrošina patiesi neatkarīgums šīm institūcijām, šīm aģentūrām prokuratūram nevarētu būt kaut kāda organizācija, kas vienkārši saviem viedokļiem, kas nav pareizi infiltrējas politiskajā jomā. Kredītreitinga aģentūru darba ietekme ir milzīga. Es runāju arī ar izdienas pensiju sistēmas pārstāvjiem. Viņi man ir teikuši, ka arī pensiju noteikšanā ir jāseko kredīta aģentūru ieteikumiem. Un tas ir pilnīgi neiespējams atbalstīt divas, trīs iestādes, kas varētu mainīt politiku. Es gribētu uzdot jautājumu Andriesam, ko jūs domājat par šādu ietekmi. Tad Ferērs kungs parasti iesaka ļoti interesants Viņa, viņa parasti interesanti ļoti ierosina visu kaut ko, arī 16. grozījums no Ferēras kundas ir ļoti labs. Viņa piedāvā izveidot fondu, un šie fonda līdzekļi būtu izmantojami, lai palīdzētu uzņēmumiem tik galā ar bankrota situāciju, bet šeit ir arī pieminēta tā kā bankrota draudi. Es saprotu, ka ja bankrots tad ir varbūt dažreiz jāpalīdz, bet ja ir bankrota draudi, tad man šeit ir jāliek jautājums zīme, mums ir jāizdiskutē šis jautājums sīkāk. Un vēl atsevišķi komentāri, ko gribu teikt, adresēt arī citām komitejām. Tas ir paši iniciatīvas ziņojums. Mēs skatīsim to Strasbūrā pirmdienas vakarā ļoti nelielā cilvēku grupā. Vai nevajadzētu šo pašiniciatīvas ziņojumu pārvērst par kaut kādu citu ziņojumu, tātad mainīt statusu šim dokumentam. Jo pretējā gadījumā mums nebūs īpaši ietekmi no šī darba. Eh, sanāk tā, ka mēs apspriedīsim un būs tikai brīvais eh, mikrofons, eh, bet Andrēs kungs ir ļoti gudrs cilvēks. Varbūt, ka būtu kāds priekšlikums no jums. Lūdzu, Andrēs. Paldies, priekšsēdētāji. Laikam Diogo vēl grib kaut ko teikt. Es neredzēju jūs vispirms. Podemos ouvir o Andrés? Ļoti īsi, tāpēc, ka mums ir jāuzklausa Andrēs. Pirmkārt vēlos apsveikt viņu par lielisko paveikto darbu ar šo sagatavoto ziņu, un tāpat arī piekrīt, ka šis ziņojums ir ar lielu nozīmi un gribu izcelt tos grozījumus, kurus varējām iesniegt atsevišķus, kas attiecās uz aviāciju, internetu, kuras ir ļoti nozīmīgas nozars. Un it īpaši gribētu vērst uzmanību uz eh, tirgus eh, oligopoliem tā saucamajām, jo tas var novest pie ļaunprātīgas uh, uh, prakses, pie sliktas pakalpojumu kvalitātes un īpaši uh, tas var traucēt un kaitēt patērētājiem un tirgiem. Mēs zinām, ka Eiropas un valstu konkurences likumi ir jāpiemēro un uzraudzības struktūrām ir ļoti grūti tam stāvēt pretī. Kaut kas līdzīgs notiek ar finanšu kredītreitīgu aģentūrām. Tāpēc lūdzu ieskatieties manos gro, grozījumos par oligopolēm un lūdzu tos pieņemt. No, no, no, Lielas paldies, lūdzu, Švābkungs. Paldies. Vispirms es gribētu teikt, ka visi grozījumi ir ļoti liederīgi un uzmanības vērti. Es tos ļoti rūpīgi izstudēšu. Es gribēšu, gribu pateikties arī kolēģiem, tiem kolēģiem, kas teica, ka nevajadzētu pārblīvēt visu šo darbu, nevajadzētu pārāk daudz karināt uz šo Ziemassvētku egli. Te es varu piekrist šādai domai, bet uh, ir jau tā, un tā ir taisnība, ka mēs katru gadu rakstam ziņojumus, kas ļoti bieži mm, pazūd kopējā gūzmā. Filip, es arī domāju par šiem sodmēriem, kas ir vērsti pret karteļiem. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, par to mēs esam runājuši jau daudz gadus, un es uzskatu, ka varbūt nākotnē varētu kaut kas parādīties šajā jomā arī, bet šobrīd eh, varbūt ņemsim tikai um, dažas lietas, nevaram aptvert pilnīgi visu. Uh, tad eh, es par sodiem runājot vēl piekrītu tam, ka šiem sodiem ir jābūt ar kavējošu efektu. Nevajadzētu likt cilvēkiem eh, sodus eh, tikai ciešanu dēļ, vajadzētu izpētīt katru gadījumu atsevišķi varētu izpētīt arī tiesas eh, spriedumu ietekmi, un ja ir piemēros kāds sots, tam nav jābūt birokrātiskam, tam ir jābūt efektīvam, un tam ir jābūt eh, arī kavējuši efektu, un arī jāizsargā tie cilvēki, kas ir cietuši šajā konkrētajā situācijā. Runājot par tiesisko ietvaru, jāsaka, šeit nav īsti kolēģi ieradušies, Bet runājot par sadarbību ar komisiju, šeit es atbalstu šo domu, un tas mums ir jādara arī saskaņā ar līgumu par valsts atbalstu. Kolēģi Lambert, es nedomāju, ka mums vajadzētu iet pārāk tālu šai ziņā. Mums parlamentā ir bijis arī kāds pētījums par šo jautājumu, tomēr rezultāti nav bijuši tie, kas, ko mēs gaidījām. Uh, Jāskatās, kā tas būs nākotnē, jāskatās, kā mēs varētu šāda veidā aktivitātes izvērst banku sektorā efektīvā veidā. Šeit jāpiesauc atkal komisija. Lielas paldies visiem kolēģiem. Balsosim pēc četrām nedēļām. Droši vien kompromisi vēl mūs gaida priekšā. Lielas paldies šeit ir rakstīts, ka balsošana būs 22. novembrī. Tas nozīmē, ka tālāk šo jautājumu skatīs decembra plenārsēdē. Tālāk pāriem pie 4. jautājuma mūsu darba kārtībā. Tas ir balsojums. Es došu jums dažas minūtes laika, jums vajadzētu atrast arī balsošanas dokumentus. Tad es valsts atbalsta noteikumu reformu attiecībā uz vispārējās tautsemnieciskās nozīmes pakalpojumiem. Vai mums ir balsošanas saraksti priekšā? Šķiet, ka mums šeit pietrūkst cilvēku augšām, tāpēc mums vajadzēs samainīties ar vietām, lai mēs varētu novadīt šo balsojumu. Do you want to, uh, do you know how to do that? Can you open the vote for a test vote? Oh. Okay, there's a test vote of... Veiksim balsošanas pārbaudi lūdzu, piespiediet attiecīgo pogu, pārbaudīsim aparatūru. Un jums, kundze, nav balsošanas kartītes. Oui, au sujet du, du vote à venir. Par balsojumu par Pīter Simonu ziņojumu gribu norādīt, ka balsošanas sarakstos nav norādīts, bet tautas partija atbalsta katru kompromisu. Thank you, Ashley, you were... Paldies, Ešlī. Jā, arī es esmu aizmirsis balsošanas kartīt. Es varbūt celšu roku augšā, ja jūs piekritīsiet šādai procedūrai. Antolīna un Ešlīs. Viņiem nav balsošanas kartītes, viņi balsos ar roku pacelšanu vai kāds vēl ko grib teikt? Jorgen also... Arī Joganam nav kartiņas. E, tad e, pārbaudīt īpaši rūpīgi gadījums, kad ir neizšķirta situācija. Yeah, well, we're closing the text vote. We've got 31 people who are e, tagad mums ir 31 balsotājs. Neviens, varbūt visi nav nobalsojuši. Es redzu, ka visi nav nospieduši attiecīgo balsošanas pārbaudas pogu. Jebkurā gadījumā sāksim balsot. Vispirms, pirmais eh, punkts, 22. grozījums, kurš ir par, pret, atturis, pieņemts. Šķiet, ka ir pieņemts. Nāksies pārbaudīt, jo nebija pārliecinoši. Sākam balsot vēlreiz elektroniski. Alde grupai ir plus viens deputāts. Well, I could insist, you know, but uh, it makes life easier for me, actually. Right, everybody voted. Vote. Tā vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 19 pār 10 pret. Tad ir pieņemts jebkurā gadījumā. 23. grozījums, balsojam par divām daļām, par pirmo daļu tagad, kas par, kas pret, atturas, pieņemts, otrā daļa, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss A, arī balsojums par daļām, ir piecas daļas par pirmo daļu, kas ir par, pret, atturs, pieņemts, otrā daļa par, pret atturs pieņemts. Trešā daļa par pret atturs pieņemts. Ceturtā daļa par pret atturas pieņemts. Piektā daļa par pret atturas arī pieņemts. Viss ir pieņemts. Tagad ir 60. grozījums, kas pārpret atturas noraidīts. 61. pār pret atturs. Šķiet, ka ir pieņemts kompromiss B, kas par pret atturs pieņemts. 27. kas par pret atturs noraidīts. 28. pār pret atturs pieņemts. 6. pār pret atturs pret atturs pieņemts. Kompromiss C, kas sastāv no piecām daļām. Par pirmo daļu, kas pār pret atturs pieņemts, par otro daļu pār pret atturas pieņemts, trešā pār pret atturs pieņemts, ceturtā daļa pār pret atturs pieņemts, piektā daļa pār pret pret atturas arī pieņemts. Kompromis. Kompromis D. Kur tas ir? kompromiss D, tas ir daudz labs būs uz priekšu, D kompromiss, kas ir par pret atturas pieņemts grozījums numur 38, kas pār pret atturs. Atturs, vai mēs nevarētu lūdzu pārbaudīt 38. grozījumu, neredzu rokas. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 39. Kas ir par? pret atturas. Pārbaudīsim, jo pa vīdu es neredzu rokas. Vai viss ir nobalsojuši, beidzam balsot. Tas ir pieņemts. 40. kas pār? Iepriekšējā gadījumā 20 bija pār, 11 bija pret, šis rezultāts netika parādīts uz ekrāna. Bet tagad 40. Kas pār, pret, atturs, pieņemts. 41. Kas pār, pret, atturas. Jāpārbauda šis 41. grozījums elektroniski. Sākam balsot, beidzam balsot, 20 pār, 12 pret. 42. kas pār, pret. Jāpārbauda. Es neredzu rokas, kas būtu paceltas augšā. Varbūt dažas ir, bet nav pietiekami daudz. Balsojam, sākam, beidzam. 20 pār 11 pret. Protams, roku nav, tāpēc 20 ir par. E kompromiss, kas ir par? Pret atturs pieņemts 48, kas par pret atturs noraidīts. 49. pirmā daļa, kas par pret atturs noraidīts Nezinu, tāpēc pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. 17 par 15 pret. Vai kāda kartīte kaut kur pazudusi kopējā skaitā? 17 par 16 ar ešlī kopā, tātad ir pret. 17 ir pār, 15 ir pret. Papildus pār bija kas? Antolīna un Pīters. Nē, jūs esat pret. Tad vēl trīs klāt ir tādi, kas ir pret, un Jorgens arī ir pret. Tātad noraidīts kopā visu sasummējot. 19 valstis ir pret. Tā bija pirmā daļa par otro daļu. Vai būs tas pats? Labi, kas ir par, pret, atturs noraidīts. 50. pirmā daļa, kas par, pret, atturs pieņemts. Otrā daļa, kas par, pret, atturs noraidīts. Itras grozījums, sastādaļa pirmā ir pieņemts. Otrā daļa, kas par, pret, kas par, kas ir pret, atturs noraidīts. Kompromiss F divās daļās. Pirmo daļu, kas pār pret atturas pieņemts, otrā daļa pār pret atturas pieņemts kompromiss G, kas pār pret atturs pieņemts. Tālāk kompromiss H, divas daļas par pirmo daļu, kas pār pret atturas pieņemts, otrā daļa, kas pār pret pret atturs pieņemts. 68. kas par pret atturs pieņemts. 70 par pret atturs noraidīts. 71 par pret atturas. Pārbaudīsim 71. elektroniski. Sākam. Beidzam. 16 par, 17 pret, tad tas ir noraidīts. Imko 9 par, pret, atturas, pieņemts. Itre 7, kas par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss I, kas par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk 82. grozījums divās daļās par pirmo, kas pār, kas pret atturs pieņemts, otrā daļa pār, pret atturs noraidīts. Kompromiss J, kas pār, pret atturs pieņemts. Sākotnējais teksts 17. kas par pret atturs pieņemts. 113. kas par pret atturas. Šķiet, ka pieņemts, bet varbūt pārbaudīsim 113. grozījumu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 17 pār, 17 pret, vai ir vēl kādi papildus jo vēl divi tātad ir pret, rezultātā tas ir noraidīts tālāk, 114. kas ir par pret, atturs noraidīts, 115. Tas ir mutiskais grozījums. Jā, 115. ir manis ierosinātais mutiskais grozījums. Tur ir vārds subvention, par ko es gribu runāt. Tad maksājumu izlīdzināšana nevis uzņēmiem, nevis kompensējumiem uzņēmiem mēs spriedām ar tautas partiju, mēs runājam par kompensāciju maksājumiem, nevis par subsīdijām. Tad kompensācijas, nevis subsīdijas. Ja mēs apmainīsim tā kā es ierosinu vārdu, tad mēs varēsim visi atbalstīt šo grozījumu. Vai ir kādas pretenzijas pret šādu grozījumu? Tādā gadījumā balsosim. Vai kāds grib, lai es to nolasu, vai jums visiem ir? Jums visiem ir ļoti labi. Mutiskais grozījums, kas par pret atturs pieņemts. Līdz ar to 115. grozījuma vietā mēs esam nobalsojuši par mutisko grozījumu, un šis mutiskais grozījums ir pieņemts. Jūs gribat balsot arī par 115. Es īsti nesaprotu, kungs, ko jūs gribat. Mēs balsojam par mutisko grozījumu. Tas aizstāja sākotnējo 115. grozījumu. Es nedzirdēju nekādas iebildums, un tā tas ir. Jā. Bet tad kāds šeit zālē teica, ka mēs šeit runājam par grozījuma adaptēto uh, formu, tāpēc, ka tulkojums manās, ko es saņēmu, nebija pareizs. Tad rezultātā mēs balsojām par mutisko grozījumu, ko piedāvāja Simona Kungs. Tas aizstāja sākotnējo grozījumu numuru 115. Un tas ir nobalsots pozitīvi par. Tālāk kompromiss kā, kas ir par, kas pret atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturās, pieņemts. Trešā daļa par, pret, atturās, pieņemts. Ceturtā daļa par, pret, atturās, pieņemts. Un vēl ir piektā daļa, kas ir par, pret. Esmu nedaudz apjukusi, saka priekšsēdētāji, elektroniski pārbaudīsim piekto daļu. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Tas ir pieņemts. 26 pret 9. Te ir sešas daļas, pa sešo daļu, kas par? Pret pieņemts, un vēl ir septītā daļa, kas ir par pret. Atturs arī pieņemts. Man jums ir jāsaka, ka man tiešām nepatīk visas šīs daudzās daļas kompromisa tekstos, un mēs nākotnē centīsimies novērst šādu daudzveidību. Tagad mums ir trešais grozījums. Kas pār trešo, kas pret atturas noraidīts sākotnējais teksts, kas pār pieņemts. Ceturtais, kas pār pret atturas pieņemts. Sestais, kas par pret atturās. Atturās, šķiet, ka pieņemts. Sestais, pārbaudīsim. Vai visi nobalsojuši? 21 pret 15, tas ir pieņemts septītais grozījums, kas pār pret, atturās, pieņemts. Astotais, kas par, pret, atturās, noraidīts. Vienpadsmitais par, pret, atturās, noraidīts. Divpadsmitais par, pret, atturs, pieņemts. Divdesmitais par, pret, atturās, noraidīts. 21. pār, pret, atturas, pieņemts. Sākotnējais teksts no 1 līdz 12 pār pret pieņemts. Pirmais grozījums, kas pār pret atturās pieņemts, sākotnējais teksts, 315, kas pār pret atturas pieņemts. Tagad elektroniskais balsojums par teksta galējo var variantu ar grozījumiem. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 27 pār 8 pret un viens ir atturējies. So, congratulations. Sveicam referentu. Paldies, priekšsādātāji. Mums vairs nebija neviena dalīta balsojuma pa daļām. Un jūs varat patiešo viņas īstenot. Es paskaidrošu. Es gribu vienkārši teikt, ka nākotnē, tad, kad mums būs nākamais balsojums, nākamā reize, lai izvairītos, ka mums ir tik daudz daļas pie kompromisa grozījumiem, senāk, ka mēs esam regulāri dalam pa piecām, sešām, septiņām daļām. Uh, Ja es varētu, es faktiski būtu noraidījusi šādu pieju, bet tā kā mēs esam jau sākuši balsot, es negribu neko tik dramatisku īstenot balsošanas sesijas vidu. Tagad darīsim ģeneriski. Alda atbalsta atsevišķus grozījumus, tas nav atzīmēts sarakstā. Kompromis A, B, C, D, H un I, tātad A, B, C, D, H, I ir atbalstīts no Aldas puses, to mēs liekam klāt pie protokola. To... Tagad mēs runājam par koherentu Eiropas pieeja kolektīvās prasībās, sā kompromiss par pret atturas pieņemts. B kompromiss par pret atturas pieņemts. C kompromiss par pret atturas pieņemts. D kompromiss divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas noraidīts. E kompromiss par, E kompromiss par, pret, vai kāds ir um, kādam, kas nav skaidrs, E kompromiss, vai es kādu esmu uh, palaidusi garām, manā tekstā ir E kompromisu. Iepriekšējo D kompromisu mēs jau nobalsojām divās daļās. D kompromiss jau ir nobalsots. Pirmo daļu mēs pieņēmām, otro nē. Tagad mēs esam pie E kompromisa. Vai kāds vēlējās izteikties?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 D kompromisā vajadzētu atkārtot otrās daļas balsojumu. D kā Dānija. Jo vajadzētu atkārtot šeit balsojumu, tāpēc kā otrajā daļā lielākā daļa grupu bija pār un balsojums sanāca negatīvs. Es gribētu šo aspektu apstiprināt, jo tas ir svarīgs. Okay. I, I, I, Jā, pārbaudīsim šo balsojumu D kompromisā otrajā daļā. Otrā daļa D kompromisam. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 27 eh, pār, tātad pieņemts. E kompromiss tagad par pret atturas pieņemts. 17. grozījums par pret atturas pieņemts. Pārbaudām 17. grozījumu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot.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 25. grozījums par pret atturas pārbaudām, jo nav skaidrs rezultāts. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 16 pār 18 pret 1 atturas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 Vai visi ir nobalsojuši? Vēl diviem ir jābalso. Beidzam balsot. 18 pār 16 pret 1 atturas. Pieņemts. Un I kompromiss par pret atturas pieņemts. Un galīgais balsojums elektroniski balsojam. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 33 pār, 1 pret, neviens nav atturējies. Paldies! Un apsveicam referentu. Kā jau sacīju iepriekš, mēs atliekam uz vēlāku laiku sesto punktu, kas ir eh, igadējas ziņojums par nodokļiem. Un tagad Līdz pulksten puspieciem ir pārtraukums, kad mēs sāksim publisku uzklausīšanu par ekonomikas pārvaldību un krīžu pārvaldību Eiropas Savienībā. Līdz 4.30 pārtraukums. Okay, welcome, welcome back every... Sveicam visus atpakaļ. Es piešķīru jums dažas minūtes vairāk cerībā, kā vairāki deputāti nonāk šeit. Tagad mēs pārējām pie uzklausīšanas par ekonomikas pārvaldību un krīžu pārvaldību. Uh, šādā secībā. Mums būs divas panīt diskusijas. Pirmais eh, diskusija būs par krīžu pārvaldību, kurā piedalīsies ka... Andrēs Sapīrs un Rikārdo Kabrāls atbūstāsies desmit minūtes, pēc tam uzklausīsim jautājumus atbildes, un pēc tam aptuveni pēc stundas mēs pāriesim pie otrās paneļa diskusijas, kas attiec uz ekonomisko pārvaldību, un tajā piedalīsies Jurgens Štārks un Žeroms Krēls kuri katrā ziņā dos mums iespēju piedalīties šajā interesantajā uzklausīšanā un varēs viņi izteikties arī par krīzes e, pārvaldību. E, atvainojos arī par to, ka mēs pie daudzām lietām strādājam paralēli un tas dažkārt dzīvi padara sarežģītāku. Katrā ziņā eh, lietā mēs pievēršam daudz lielāku uzmanību nekā varētu likties, bet sveicam runātājus un mēs eh, strādāsim ar pulksteņiem taimera eh, veidā Tā tad atpakaļ skaitot, un Andro, Andrei, tu esi pirmais runātājs, dodu tev vārdu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par uzaicinājumu uzstāties. Komitejā mums tika uzdots trīs jautājumi par krīzes pārvaldību. Pirmais attiecas uz. Uh, eh, e, uh, e, dubult efekta Eh, iespējām un izvairīšanos. Otrais attiecās uz programmu valstīm Grieķiju, Portugāli, Īriju un trešais attiecas uz EFSF un ESM, jeb Eiropas eh, Finanšu stabilitātes fondu un Eiropas stabilitātes mehānismu. Es mēģināšu eh, runāt par visiem, īpaši koncentrējoties uz otro. Un es runājot par 2003. gada eh, darba kārtību gribu nolasīt uh, īsu rindkopu attiecībā uz Eiropas semestri. Šeit ir runa par budžeta koordināciju. Nu, saka, sekojoši, komisija varētu pieņemt, kā arī pasākumi tiek izmantot tad, kad tiek gatavots Nacionālās stabilitātes programmas un piedāvā vadlīnijas, lai virzītu nacionālās fiskālās politikas, ņemot vērā gan nacionālās, gan Eiropas nosacījumus. Tad, kad Eiro zonas dalībvalsts nacionālās programmas ir izveidotas, tās var tikt konsolidētas vienotā Eiropas Eiropas stabilitātes programmā, kas varētu kalpot, lai izvērtētu kopīgo eh, fiskālo politiku Eirozonā un noteikti, vai ir nepieciešams korekcijas nacionālais programmās. Šāds process varētu eh, tikt atvieglots sadalot 12 mēnešu kalendāru Eiropas semestrī, kur prioritātes Eirozonai tiek noteiktas, un nacionālā semestrī, eh, ja pusgadā, kurā uh, šīs vadlīnijas tiek iestrādātas eh, iekšējā politikā. Es domāju, tagad, kad mēs runājam par Eiropas semestri, un Eiropas semestris jau pusgad šeit ir eh, solis uz priekšu, bet ehm, varbūt, un īpaši attiecībā uz diskusijas otro daļu, ka mēs vēl neesam nonākuši pie Eiropas stabilitātes programmas domas. Tas nozīmē, vēl neesam tikuši līdz punktam, kur uh, apvienojot nacionālās programmas un domājot, ko tas nozīmē Eirozonai, varētu tikt izmantots tālāk no dalību valstu puses, lai e, risinātu nacionālo budžetu jautājumus. Iespējams, ka lietas virzīsies pa šo ceļu un ceru, ka tā notiks. Un tad mēs varētu runāt par jauktām politikām. Uh, un eh, tā būtu pieeja no lejas uz augšu, nevis no augšas uz leju. Jēdziens par politiku sajaukumu varētu parādīties kādu dienu, un tad tik tiešām varētu šo jautājumu skatīt. Bet es gribētu sacīt, ka šobrīd mēs vēl neesam tik tālu nonākuši, un jēdziens par Eiropas eh, eh, semestri varētu šeit būt ar savu lomu, lai izvairītos no krīzes dubulta efekta ar kopīgām darbībām. Uh, taču šobrīd es vēl nedomāju, ka tas ir iespējams. Bet kāda tad ir situācija programmu valstīs? Es jau vairākās citās instancēs esmu mēģinājis vērst komitejas deputātu uh, vied uzmanību uz Grieķiju un tad uz divām citām programmu valstīm - Portugālu un Īriju. Runājot par Grieķiju Es domāju, ka no paša sākuma bija skaidrs, ka e, šis būs kā maratons un ka vajadzīs e, ilgus pūliņus, lai gan no Eiropas, gan Grieķijas un it īpaši no Grieķijas puses izveidot tādu reformu, kas dot iespēju Grieķijai izkļūt no krīzes un veikt reformas. Es domāju, ka tas būtu bijis maratons, taču ir radusies pretruna šeit, jo process ir ar ļoti e, īsiem eh, posmiem, un mēs ik e, pa nelielam laika periodam pārbaudam, vai Grieķija varēs tikt galā ar uzdevumiem, bet šeit ir pretruna. Eh, skrienot maratonu, jūs nevarat pieprasīt, lai noteiktos laikos jūs atzīmētos noteiktos kontrolposteņos, lai gan jūs tādus noteikti. Un šeit ir šie kontrolposteņi nolikt no abām pusēm, gan no Grieķijas, gan no Eiropas puses, un tiek kontrolēta programmas ieviešana. Un tiek sekots, vai mērķi tiek īstenoti. Un do, runājot par to, vai Grieķija varētu atgriezties pie uh, Eh, tirgu situācijas 12. gadā. Es domāju, ka tas ir nereāli. Un tagad gribētu paskaidrot, kāpēc Grieķija būs ilgā termiņā šajā situācijā, kāpēc es to saku par maratonu, ar cerību, ka Grieķija tik tiešām varēs veikt nepieciešamās re reformas. Bet mēs runājam par sliktu administrēšanu. Mēs run un tagad sniegšu dažus skaitļus no Pasaules bankas. Mēs runājam par. Pasaules bankas biznesa indikatoriem un situācija dažādās valstīs. Visās Eirozonas valstīs Grieķija ir ar vissliktāko reitingu ar indikātoru 56. Tas ir tas pats indikators, kāds piešķirts Albānijai un Baltkrievijai. Un šī, šajā kategorijā attiecībā uz uzņēmēju darbību ir iekļauta Grieķija. Ja mēs ņemam nākošo Eirozonas valsti Portugāli, tā ir sep 70 punktu līmenī, tātad Grieķija priekšā. Ja mēs skatām citu rādītāju, ekonomiskā struktūra, tad, piemēram, pēc nodarbinātības daļa Eh, uzņēmumiem ar eh, mazāk par desmit strādājošiem. Tikai 19%, piemēram, Vācija, kur mēs vienmēr esam teikuši, ka tā ir mazu vidēju uzņēmumu valsts. Vācija ir tikai 19% ir uzņēmumi ir mazāk nekā 10 strādājošie. Un šeit rekordists atkal ir Grieķija ar 58% uzņēmumu, kas ir mikro uzņēmumi ar mazāk nekā 10 strādājošajiem. Tas attiecas uz ražošanas struktūru, produktivitāti un citiem rādītājiem. Portugālija 41%. Atkal šeit redzam, ka plais ir milzīgi. Trešais eh, rādītājs ir ekonomikas ārējā atvērtība. Un tad, kad es runāju par ārējo ekonomiku, tas ir eh, preču un pakalpojumu eh, proporcija attiecībā pret IKP. Mēs esam Beļģija, Nīderlande ir valstis un vēl citas valstis ir ar pozitīvu eh, šo attiecību, bet tad ir tādas ekonomikas kā Grieķija, kur vismazākā proporcija starp visām ekonomikām eirozona, kas eh, norāda, ka Grieķija ir maza slēgta ekonomika, nevis atvērta. Tikai div, 23% šajā attiecībā. Visi man sniegtie skaitļi norāda uz nepieciešamību pēc ekonomiskas, ekonomiskas pārveidas, un to nevar panākt trīs gadu programmā, kas tiks sākotnēji paredzēta. Es nedomāju, ka Grieķija nespēja ieviest reformas. Esmu pārliecināts, ka tā to spēja un visi pasākumi ar Eiropas Savienības palīdzību, ar SVF palīdzību pa, eh, dos Grieķijai iespēju šīs reformas īstenot, bet tam būs nepieciešams laiks. Un tagad, kad mēs e, lūkojamies uz programmā panākto progresu, tad Grieķija ir citā kategorijā nekā Portugāla un Īrija. Bet būs nepieciešams šeit laiks. Un visi vēlas, lai lietas tiktu sakārtotas ātri. Un šeit es domāju, ka varētu mums būt nepatīkami pārsteigumi, kad mēs redzam, ka Grieķija tik tiešām uh, paliek iepakaļ un par to nevajadzētu būt pārsteigts, um, pārsteigtiem, jo sākotnējās gaidas nebija pamatotas. Un tālāk pēdējais punkts, jūs lūdzāt izteikties par FSF un tās uh, pēcteci ESM. Šeit es varētu ga ilgi runāt par attiecībām starp to, ko es tikko sacīju par Grieķiju. Vai Grieķija no paša sākuma? Um, gribēja apliecināt savu maksātnespēju, un vai bija saprātīgi veidot šīs programmas. Es ne, negribu to diskutēt šobrīd, lai gan šis jautājums pelnītu uzmanību, taču vēlos sacīt, ka Grieķijas gadījums ir pilnīgi atšķirīgs no citu abu programmu valstu īrijas un Grieķijas gadījumi e, un Portugāles gadījumiem, un pilnīgi noteikti atšķirīgs no Spānijas un Itālijas gadījumiem. Un tad, kad mēs uzlūkojam EFSF un ESM lomu nākotnē, tad mums šī atšķirība ir jānorāda. Un pats es uzskatu, ka pilnīgi neizbēgami Eiropas centrālā banka ir ar izšķirīgu lomu līdz ar fiskālajām institūcijām tajā, lai mēs varētu šeit ar ļoti nozīmīgo ECB lomu kopš 99. gada, un mēs nevaram salīdzināt, kāda ir ECB loma parastos laikos un centrālās bankas lomu krīzes periodā. Un lietas būtība ir tāda, ka mēs neparedzama sistēma krīzes laikam, un tāpēc mums arī šī diskusija otrajā daļā būs par pārvaldību. Mums ir nepieciešamas institūcijas, kas spējīgas darboties arī krīzes laikā. Ir skaidrs, ka centrālā banka ir rīkojusies drosmīgi, taču, manuprāt, pilnīgi neizbēgami tā, tas tā bija jādara, un tas ir neizbēgami krīzes laikā. Līdz ar fiskālajām institūcijām, ar valdībām. Jo tad, kad parādās jautājumi, kuri vairs nav saistām ar likviditāti, un es eh, uzskatu, ka eh, citas valstis ārpus Grieķijas saskars ar likviditātes problēmām, un, manuprāt, likviditātes un maksāt spējas robežas ir ļoti grūti nosakāms, un tāpēc šeit ir centrālā banka ar primāru lomu. Viss, kas ir saistāms ar likviditāti, e, tam ir nepieciešams valdību valsts kasu atbalsts, tieši vai netieši. Jā, šeit ir ļoti nozīmīga loma fiskālajām institūcijām, un FSF e un ESM būtu šīs fiskālās institūcijas, un es ceru, ka es varēšu pierādīt, ka nākotnes vienošanās un līgumi varētu būt un veidot atšķirīgu lomu. Paldies! Paldies, un tagad mēs dosim vārdu mūsu otrajam runātājam, Rikardo Kabralam. Jūs esat saņēmuši šo runātāju dzīves gājuma aprakstus, tāpēc es formālu ievadu nesniegšu. Paldies. Paldies, priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi. Godātie deputāti, man ir tas liels gods ierasties jūs komitejas sēdē un pateicos par šo iespēju eh, dalīties savās pārdomās par Eiropas eh, parādu krīzi. Šodien es gribētu jums stāstīt par krīzes rašanos, par to, kāda ir korekcijas pasākuma, ko iesaka Eiropas Savienība un SVF, un arī piedāvāt alternatīvas. Gribētu atzīmēt, ka Eiropas Savienība pasaules lielākā tautsēmniecība un šobrīd tā pati sev rada liels nestabilitātes priekšnoteikums arī visai pasaulē. Eiropas Savienības starptautiskā valūtas fonda piedāvātie korekcijas plāni, maru, manuprāt, ir nekonsekventi un arī bīstami. Eiropas eh, valstu parādu krīze patiesībā ir radusies tirdzniecības bilances deficīta un ienākuma bilances deficīta dēļ. Uh, Eiropas Savienībai kopumā nav ārējā tirdzniecības eh, līdzsvara trūkuma, taču atsevišķām valstīm ir ļoti, valstīm ir ļoti liels tirdzniecības deficīta, mm, tirdzniecības bilances deficīts, kas rada ļoti lielas un dziļas krīzes. Pirmais Otrais un trešais attēls rāda, ka Eiropas Savienībā 12 dalību valstīm ir ārkārtīgi lieli ārējie parādi. Daudz eksperti uzskata, ka bruto parāds valstī var būt līdz 40% no IKP. Šāds eh, parāds ir salīdzinoši zems. Vairākām Eiropas Savienības dalību valstīm neto ārējais parāds ir vismaz divreiz lielāks, un tas ir neilgtspējīgs. Precedenti pagātnē rāda, ka šo valstu ārējie parādi neizbēgami būs jāpārstrukturē. Pēdējo gadu laikā Eiropas Savienības starptautiskais valūtas fonds ir piedāvājuši koriģēšanas plāns sešās dalību valstīs - Ungārijā, Latvijā, Rumānijā, Grieķijā, Īrijā un Portugālē. Visām šīm valstīm ir ļoti augsts neto ārējais parāds, izņemot Īriju. Visām šīm valstīm ir arī ļoti augsts tirzniecības deficīts. Ungārija, Grieķija, Īrija un Portugāla parāda arī ļoti lielu ienākumu bilants deficītu. Tas ir radies ne tikai, bet arī tādēļ, ka ir šīm valstīm redzam ļoti liels procentu likmes un dividendžu maksājumu ārējos, ārējās biržās. Privāto un publisko aizņēmumu prasības katrai valstī, tātad ne, parādi, potenciālie parādi ir vienādi ar tirdzniecības un ienākumu bilances deficītu summu. Uh, Eiropas Savienības un Startautiskā valūtas fonda korekcijas pasākumi paredz pirmkārt, lai valsts samazinātu budžeta deficītu un rīkoties saksņā stabilitātes izaugsmas paktu. Taču, manuprāt, šāda politika ir nepareiza. Lai saprastu to, es mēģināšu jums paskaidrot, ka e, grāmatvedībā tiek izmantots e, izmantota schēma 1 plus 3, kas ir vienāds ar 2 plus 2. Eiropas Savienības SVS korekciju programmas neparādz būtisku tirdzniecības bilances un ienākumu bilances deficīta samazinājumu. E, tikai tādējādi mēs varētu ilgtspējīgi risināt valstu finansiālās grūtības. Un es, es domāju, ka piedāvātie korekcijas mehānismi nepalīdzēs valstīm ilgtspējīgā veidā pārvarēt šo krīzi. Minēšu piemēru. Portugāles tirdzniecības deficīts 2010. gadā bija 6,5% no IKP. Ienākuma bilants deficīts bija 4,6% no IKP. Šie deficīti ir ļoti lielis, lieli un tādēļ Portugāles aizņemšanās kopējā nepieciešamība bija 8,5% no IKP. Lai būtiski samazinātu budžeta deficītu, e, Eiropas Savienībai vajadzēja mudināt Portugāli samazināt tirdzniecības deficītu tas varētu ietekmēt iekšējo ekonomisko aktivitāti, nesamazinot to. Eh, vajadzētu paralēli tam arī samazināt ienākumu bilants deficītu, pārstruktūrojot parādu. Šobrīd iekšējais IKP Šobrīd parāds ir, līdzīgi, ir vienāds ar 106,5% no IKP. Vajadzētu samazināt tirdzniecības deficīta bilanci līdz apmēram 6,5% no IKP. Un tādējādi valsts nepieciešamība aizņemties līdzekļus samazinātos. Uh, Eiropas Savienības piedāvātajai programmai vajadzētu pievērst uzmanību arī ienākumu bilances deficīta samazināšanai. Šīm valstīm ir ārkārtīgi lielas procentu likmes, it sevišķi Eiropas Savienības perifērijā, un tas arī veicina grimšanu parādos. Praksē korekcijas problēmas neatrisinās problēmu ar lieliem valstu parādiem nepieciešamību aizņemties. Uh, Gluži otrādi mainīsies šo te parādu veidojums vai kompozīcija. Privātais sektors nevar aizņemties vairāk līdzekļu, un tādēļ šīs te korekcijas programmas vienkārši iznīcinās privāto sektoru šajās te grūtībās nonākušajās valstīs. Tas radīs ļoti liels problēmas valstu iedzīvotājiem. Eiropas Savienības SVF korekcijas programmas neparedz uh, parādu pārstruktūrēšanu un nepieļauj arī pielāgojums ienākumu bilancē. Tādēļ praksē vienīgais drošības ventils šādām valstīm, valsts deficīta samazināšanai ir būtiski uzlabot šo tirzniecības bilanci bet ekonomikas teorijā e, visas valstis vienlaikus nevar darboties ar tirsniecības pārpalikumu. Ja mēs mēģināsim to uzspiest vardarbīgi, tad lielākā daļa Eiropas Savienības ieslīgs dziļā recesijā. Dāmas un kungi, Eiropas Savienībā ir tāda situācija, kur mazāk nozīmē vairāk. Ieviešot mazākas, koncentrētākas korekcijas programmas, um, rīkojoties uzmanīgāk, mēs varētu panākt labākus rezultātus. Mūsu galvenais mērķis ir stabilizēt vajadzētu šim mērķim būt stabilizēt periferisko valstu ārējos parādus. Um, manuprāt, ārējais, ārējie pasākumi būtu jāveic tā, lai mazinātu šo valstu atkarību no ārējiem piegādātiem, lai tās varētu labāk pašas pārvarēt savas problēmas. Nu, piemēram, Portugāles valstī šobrīd nepieciešams ārēja iejaukšanās, kas ir līdzīga 8% Portugāles IKP. Ja mēs uh, Eh, eh, ņemam vērā gan tirzniecības bilants, gan ienākumu bilants deficītu, tad, eh, un Portugāla mēģinātu saņemt šo te ārējo atbalstu no, samazinot visus šos deficītus līdz nulē. Ekonomiskā pieauguma sākumā nebūtu, taču šāda te palīdzība būtu efektīvāka. Jāsaka, ka galvenais pirmais būtu ķerties pie bilants deficīta sakārtošanas, fiskālās politikas mainīšanas un pie parādu, pār, parādu pārstruktūrēšanu. Fiskālā devalvācijas policija, politika, eh, kuras ietveros pārveido valsts nodokļu struktūru, eh, varētu novest pie tādas pašas, pie tāda paša rezultāta kā valūtas devalvācija Es uzskatu, ka līdšanai priekšlikumi bijuši nepareizi, un es piedāvāju pavisam citu pieeju. Nodokļu ieņēmumu parasti veido 40% no IKP, mm, un tie arī tanī pat laikā ir galvenie izdevumu posteņi, jebkurā privātā uzdevumā. Uh, ja mēs runājam par pieprasījumu pusi, tad būtu nepieciešams sabalansēt nodokļus, tāpat arī palielināt importēto preču cenas, tāpat samazināt pašmājās ražoto produkto, eh, produktu cenas. Parāds noteikti ir jāpārstrukturē tā, lai būtu mazāks e, eh, tirzniecības bilances, e, mazāk atkarība no tirzniecības bilances trūkumiem valstis pašas bez ārējās palīdzības nevarēs atgriezties e, starptautiskajā tirgu bez ārējās palīdzības. Eiropas Savienībā ir ātri jāpieņem dažādi tiesību akti, kas palīdzētu šīm valstīm izkļūt no situācijas. Noslēgumā, dāmas un kungi, es gribētu uzsvērt to, ka ir nepieciešams mainīt kursu. Uh, patreizējā piekrīzes risināšanā ir nepareiza un bīstama. Korekcijas programmas, kas ir ieviestas šobrīd, noteikti izgāzīsies, un ilgspējīgs eh, budžets sakārtošanas rezultāts nebūs sagaidāms. Privātais sektors tiks sagrauts, tas nevarēs būt ekonomiski aktīvs, un rezultātā būs vēl lielākas grūtības, kas nebūtu nav nepieciešams praksē perifērijas valstis var samazināt budžeta deficītu tikai tad, ja tās varēs būtiski uzlabot savu tirdzniecības un ienākumu bilanci un tā rezultātā uzlabot savus ekonomiskos rādītājus un aizņemties mazāk. Tādēļ Eiropas Savienības atbildē uz šo krīzi vajadzētu būt tādai, ka tās atbil, palīdz šīm valstīm sakārtot savu bilanci. Nevajadzētu radikāli mēģināt mainīt valstu publisko un privāto ekonomisko struktūru. Vajadzētu palīdzēt valstī pārstruktūrēt parādus un veidot budžetu tā, lai būtu mazāk šis deficīts. Paldies par uzmanību, dāmas un kungi. Tas man arī viss. Thank you very much. We... Liels paldies. Tagad mēs esam nonākuši līdz brīdim mūsu diskusijā, kad jebkurš klātsošais drīkst uzdot jautājumu. Es jau teicu, mēs nerunājam, tagad visu mums vēl būs iespēja. Udo, lūdzu. Paldies abiem runātājiem. Es sveicu jūs mūsu komitejas sanāksmē. Es uzzināju daudz ko in, jaunu un interesantu no sapīra kunga. Es uh, uzzināju ļoti daudz interesantas informācijas par uh, dažādām raksturu iezīmēm, raksturu parametriem, kas tiek piedāvāt dažādām valstīm. Uh, Un, ja es pareizi sapratu, ka Brava kungu, tad viņš būtu gribējis, lai pieeja atti pret attiecīgajām valstīm būtu nedaudz savādāka. Un tāpēc es gribētu uzdot jautājumu tieši jums. Mēs esam veidojuši mūsu diskusiju divās daļās. Lūk, mans jautājums. Ja māja ir aizdegusies, ja mēs redzam šo ugunsgrēku, mēs redzam, ka valstis attālinās dažkārt pat ļoti būtiski attālinās no vidējā līmeņa. Mums ir darbības ar dažādiem vērtspapīriem, ir likmju starpība, Francija, Itālija, tad ir arī valstis, kurām nācās aizņemties vairāk, vai nāksies aizņemties vairāk 2012. gadā Tad e, šī ir tā kā sirds operācija, ļoti akūts stāvoklis. Kas mums būtu jādara, lai Eirozona nesadalītos pa gabaliem? Ko tas nozīmē Eiropas centrālajai bankai? Kādai jābūt šīs bankas rīcībai? Sapīrkungs aicināja būt aktīviem. Un e, Anglijas banka, piemēram, ir gājusi vēl tālāk, e, cenšoties aizsargāt savu valodu. Ko darīs Eiropas centrālā banka? Uh, Un kā ir ar EFSF fondu? Ko darīsim, ja šis instruments netiks galā ar šo briestošo negaisu? Vai mums vajadzētu šo fondu kaut kādā veidā aprīkot, apbruņot savādāk? Es pieminēju institūcijas, kurām ir ļoti noz, liela nozīmes, varbūt varētu detalizētāk atbildēt uz maniem jautājumiem. Andrei, lūdzu. E, vispār nav svarīgi, kādā kārtībā jūs atbildēsiet, bet atbildes sapirkungs. Es varbūt īsumā sākšu no pēdējā. Jūs runājāt par EFSF lomu. Es šeit saskatu pretrunu terminoloģijā, kad es dzirdu, ka valstu un valdību vadītāji saka, mēs darīsim pilnīgi visu, kas ir nepieciešams, lai atrisinātu šo krīzi. Un tajā pašā laikā valst, šie paši vadītāji mums saka, ka EFSF apjoms ir 4, 440 miljardi eiro. Es nevaru sevi identificēt ar šo summu, un es domāju, ka visi, kas raugās uz to, kas notiek Eirozonā, redz, ka ir pretruns starp šiem diviem teikumiem, kurus es piedēvēju valstu vadītājiem. Viss, kas ir nepieciešams, un punkts. Mēs tālāk neliekam ciparu, cik daudz ir tas, ko mēs darīsim. Mēs darām visu, ko varam, visu, kas ir nepieciešams. Bet, ja jūs sakat, mēs darām visu, ko vajag, un tad jūs uh, limitējat savu kapacitāti ar 440 miljardiem, un otrkārt pēc tam jūs ierobežojat uh, ar savu rīcību attiecīgi tāda pieeja ir destruktīva. Es biju sajūsmā par EFSF instrumentu. Es būšu arī pēdējais cilvēks, kas pateiks, ka tas nav vajadzīgs. Tas ir ļoti svarīgs mehānisms šis fonds. Bet līdz ar krīzes tālāko attīstību ir skaidrs, ka šis fonds nav pietiekams. Un tāpēc, manuprāt, ir tā, ka ja jūs konfrontējat ar krīzi kas ir tik liela, tad jums ir jāpapildina savu vārdu ar kaut kādiem ticamiem pasākumiem. Viss, kas ir nepieciešams, ir viss, kas ir nepieciešams. Un es arī domāju, ka tas ir arī ļoti svarīgi, un arī centrālajai bankai vajadzētu pieturēties pie šī principa, protams, ja. Ja vien šeit neiejaucās jautājums par maksātspēju, un tāpēc šeit es arī nošķīru Grieķijas situāciju no citām valstīm. Thank you. Paldies. Turpina Kabralkungs, jūs paicējāt, ko tad darīt tālāk. Es domāju, ka pirmais solis tālāk būtu apturēt esošās programmas, jo šīs programmas nodara ļaunumu ekonomikām, ved tās uz atpakaļ, nevis uz priekšu. Otkārt, es piedāvāju veikt pārmaiņas pa, pa daļām pa sfērām. Pirmā varētu būt nodokļu struktūra. Ar pat tās izmaiņām nodokļu struktūrā jūs varat arī mīkstināt vai nonivelēt valūtu devalvācijas efektu. Runājot par EFSF lomu, es domāju, ka šis fonds, manuprāt, bija radīts, lai reaģētu uz ārkārtīgi aso vajadzību, bet es nedomāju, ka EFSF struktūra un arī mērķi ir pietiekami skaidri formulēti. Mūsuprāt, mums ir nepieciešams EDIC tipa institūcijas, kas ir strādā ar bankām un izveido īpašu režīmu. Paldies, Edvard! Es gribu sapirkungam vaicāt, jūs runājat par centrālās bankas lomu, jūs pasvītrojāt, ka krīzes laikā šī loma atšķirs no parastā uzdevuma. Vai jūs šo tēzi adresēt pilnīgi visiem, visām bankām, arī, piemēram, Federālajai rezerves sistēmai, ASV centrālajai bankai, vai arī jūs domājāt to tikai par ECB runājot, jo eiro zonā netiek izpildīti kopējās valūtas zonas kriteriji, tad, tad situācija šajā ziņā ir būtiski atšķirīga no ASV situācijas. Jo dēļ šīs ārkārtas situācijas ECB būtu jārīkojas plašāk, vairāk jādara nekā federālā rezervju sistēma būtu darījis ASV līdzīs krīzes laikā. Tas bija paziņojums vispār, tad deklarācija tas nav speci specifisks paziņojums, tas, ko es teicu. Es eh, adresēju savu paziņojumu ECB. Kaut gan es pilnībā saprotu to, ko jūs sakat, un par to mēs turpināsim arī otrajā mūsu sanāksmes daļā. Es ļoti labi saprotu, kādi šeit ir politiskie ierobežojumi. Uh, Es ļoti labi saprotu to, kā tika izveidota ECB banka, kā radās Eirozona. Arī saprotu, kāds politiskais kontrakts tika parakstīts. Es arī saprotu, ka katram spēlētājam Eirozonā ir savs uzdevums. Šeit ir valdība uzdevums un pienākumu, un arī centrālā banka attiecīgi ir ar saviem pienākumiem. Katram ir jāveic sava loma un šo politisko kontraktu ir pārkāpušas atsevišķas valsts ar savu rīcību. Es teikšu godīgi, kā cilvēks, kas ir strādājis garus gadus eh, eirozonas jautājumā, eh, es strādāju pie šī jautājuma arī pirms eiro ieviešanas, eh, esmu piedalījies. Es neesmu arhitekts šajā sistēmā, bet esmu piedalījies ļoti daudzās diskusijās par zonas veidolu. Uh, Un es gribu atzīt uzreiz, ka ir noteikts lietas, par kurām mēs nebijām iedomājušies, un viens no elementiem, par kuru, manuprāt, mēs pilnībā nebijām padomājuši, neapzinājāmies to, ir ideja, ka ir valstis, un tas ir specifiski tieši Eirozonai, tātad ir valstis šai Eirozonā, kas varētu nonākt grūtībās runājot tieši par parādiem. Mēs nebijām iedomājušies tādu situāciju. Mēs nebijām pietiekami gudri šai ziņā. Mēs neiedomājamies, ka neraugoties uz to, ka jūs iesaisties vai pievienojaties kopīgai valūtas sistēmai, jūs iegūstat daudz priekšrocību, bet ir jāievēro arī noteikti nosacījumi. Un viens no nosacījumiem ir tāds, ka tirgi pēkšņi var zaudēt ticību valstu vērtspapīriem, proti tirgs, tirgi vairs neuzticas atsevišķu valsts izdotajiem valstu vērtspapīriem, obligācijām. Un tad, attiecīgi, protams, mēs runājam, ka mums būtu pārmērīga deficīta procedūra, tālāk mums ir stabilitātes pakts. Uh, bet mēs neņēmām vērā šo defaulta iespēju maksāt nespējas gadījumu. Par tādām lietām mēs nebijām iedomājušies, mēs nebijām runājuši par krīzes situāciju. Mēs veidojām sistēmu tādu, lai tā spētu reaģēt uz normāliem apstākļiem. Un lūk, šīs grūtības pēdējā pusotra gada laikā ir tādas, ka mēs e, gribam uzlabot mūsu sistēmu tā, lai tā spētu arī reaģēt uz krīzes noteikumiem. Uh, Un par to runā arī mans kolēģis Gabralkungs. Viņš akcentēja finansiālo pusi. Tas arī ir ļoti svarīgi. Māsrīgas līgumā jūs neko neatradīsiet, neko tādu, kas ir tieši saistīts ar finansiāliem jautājumiem. Atkal varētu teikt, ka mēs neesam pietiekami daudz pastrādājuši. Tā tas ir. Mēs nerunājām par finansiālo ilgspēju, noturīgumu, par privāto parādu mēs to pavisam nebijām pieminējuši. Atkal Māsarīgs līgums tika pieņemts pirms 20 gadiem. Ļoti grūti iedomāties pasauli pēc visiem šiem gadiem, kur ir brīva kapitāla aprite, kur ir ļoti daudz dažādas finansiālās miedarbības, kur ir bankas un nu, arī valdības arī vājas eh, bankas un vājas valdības. Rezultātā arī valsts, kas ir vāja, tā arī attiecīgi reaģē ar pret vāju banku. Mēs vienkārši neņemam to vērā mūsu ekonomiskajā diskusijā. Es domāju, ka mums ir jāpārskata ietvers, visa struktūra, jāaktualizē tā, jāuzlabo, un kamēr viss tas notiek, mums vajadzētu šo ietvaru īstenot ar zināmu elastīgumu piedevu un jāskatās un jādiskutē, jo alternatīvie varianti varētu izrādīties vēl sliktāk. Paldies, Klimca kungs, lūdzu. Lūdzu, uzlieciet austiņas. Es gribu komentēt tiek vienu komentāru un vairākas brīdinājums valstu un un valdību vadītājiem tiek pārmests, ka tie rēģējuši pārāk lēni, nav darījuši pareizās lietas, un mums ir radies tāds iespējas, ka dažkārt eh, valsts vadītājs skrien kā bezgalvaini gaļi apkārt, bet pirms desmit nedēļām mēs spriedām par Nobelprēmijas laureātiem. Uh, Mēs e, uzklausījām ļoti daudz gudru cilvēku viedokļus par to, kā tik galā ar krīzi, un tas nemaz nav vienkārši, un tāpēc valstu un valdību vadītāji nevienmēr ir ekonomiskie eksperti, viņiem ir nepieciešami padomdevēji ekonomikas joma. Tad kas mums būtu vajadzīgs, lai mēs iegūtu tādu stabilu pamatu šādam viedoklim, ekonomiskam un gudram padomam? Andre, jūs teicāt par to, ka vajadzētu uzlabot EFS ESF mehānismu, varbūt ECB vajadzētu kļūt par tādu pēdējās kārtas aizdevēju, bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka šeit ir arī demokrātiskā likumība. Dažreiz varētu iznākt tā, ka nodokļu maksātāji iznes visu smagumu bez iespējas reaģēt Otkārt, ja mēs spēsim sakārtot EFSF un tas nodarbosies ar tiem uzdevumiem, kas tam ir paredzēti, mēs nevaram sagaidīt kādu konkrētu rīcību arī no citām valstīm. Varbūt būs valsts, kas izmanto šo iespēju, bet jāņem vērā esoša situācija, ka nevienai no Eirozonas valstī nav reitings 3A no reitinga aģentūram. Eh, Tāda ir situācija, un tas ir arī jautājums, ko es gribētu uzdot eh, Kabrāla kungam. Kabrāla kungs, es sapratu, ka jūs kritisējāt eh, taupības politikas, un es arī apmēram sapratu, par ko jūs runājāt. Un mēs redzam, kā tas notiek de facto Grieķijā. Īstenībā situācija ir pasliktinājusies. Un tāpat laikā tā ir noteikta pieeja Tā nav Eiropas Savienība, kas eh, izdomājas pati no sevis šādu taupības politiku. Arī Startautiskais valūtas fonds ir nonācis pie šāda paša secinājuma. Mans jautājums ir šāds. Vai situācija ir tik ļoti problemātiska, ka vairākos, daudzos gadījumos pagātnē šāda pieeja ir nostrādājusi ļoti labi? Un es arī skatos uz banku konst, eh, statistiku pa, tiek paredzēts, ka 0,8% būs izaugsme Vācijā, 0,1% Francijā, mīnus 0,2% Itālijā, 0,3% priekš Spānijas. Tie ir izaugsmes rādītāji, kas tiek prognozēti. Eh, četras lielākās valstis Eirozonā uzrādīs ļoti minimālu vai arī nulles izaugsmes tempu. Un nu šāda fona rodas jautājums. Uh, kam pat ja mēs sekosim jūsu pieejai, tad nekas labs tāpat neiznāks. Paldies, varbūt tieši dosim iespēju atbildēt uz šiem jautājumiem. Paldies! Saka Braukungs par taupības pasākumiem arī no SVF puses. Nevarētu teikt, ka uh, es būtu pret taupību. Vienkārši es runāju par to, ka politikas, kas tiek realizētas, nav loģisks. Mēs runājam tīri grāmatvediski, mums ir vienādojums. Un no kā sastāv šī pakete? Ir vēlēšanās e, vienādojumā izmainīt tikai vienu mainīgo lielumu, pirmo no kreisās, bet jūs nevarat e, mainīt to, kas ir pa kreisi, ja nemainat pa labi. Uh, E, tur ir deficīts, te, tirzniecības ienākuma deficīts. Tas ir labajā pusē vienādojumam, un ja to nevar samazināt bez struktūra reformām. Otra lieta tirzniecības bilance un arī deficīts tirzniecības bilancē. Ja jūs, kā jau es teicu, ja jūs gribat mainīt tikai lielums, kas ir pa kreisi vienādojumā, tad to nevar darīt izolēti deficīta mazināšana ir iespējama tikai tad, ja arī tirzniecības deficīts tiks samazināts. Vēl. Šī te pakete ir vairāk eh, domāta tādām valstīm kā Vācija, jo visam ir jāiet caur tirzniecības eh, bilanci, bet tad vēl ir 12 eiro valstis. Tur ir jāmaina situācija no tirzniecības deficīta uz tirzniecības pārpalikumu. Un tas ir jāpanāk visās valstīs vienlaicīgi, un es domāju, ja tādi pasākumi tiks realizēti, tad notiks recesija. Es nedomāju, ka Eiropas Savienība un valūtas fonds grib panākt tieši tādu rezultātu politikai. Jūs teicāt, ka uz krīzi rēģēt nav vienkārši. Tā tas ir tiešām līderi dzird ļoti konfliktējušas padomas un ļoti grūti ir izdarīt e, izvēli, tiek izmantots instinkts un padomi un gal galā valstu vadītāji pieņem šo lēmumu. Dažkārt tas pareizi, citreiz nav. Cen, centīsimies cerēt, ka šie lēmumi būs pareizi turpmāk. Es tālāk atbildēšu vāciski. Jums ir jāveic smadzeņu šturmēšana, jāsavāc dažādi viedokļi, dažādas analīzes jāveic, savācot visu informāciju no visām pusēm, un es saprotu, ka šajā komitejā es nodarbojos tieši ar tādām lietām. Paldies. Jā, turpina sapirkungs. Es varbūt runāšu par šo demokrātisko leģitimitāti un vienbalsīgumu. Uh, Esmu pārliecināts, ka arī otrajā diskusijas daļā mēs dzirdēsim šādu veidu jautājumus, jo tas tiešām ir steidz uz nākotni, e, politiskā fiskālā savienība un vispārējais. Es ļoti bieži dzirdu kritiku. Tiek kritizēta Vācijas rīcība krīzes periodā. Uzreiz teikšu, ka es neatbalstu šo kritiku, absolūti neatbalstu. Es uzskatu, ka Vācija ir bijusi ar ārkārtīgi svarīgu lomu. Tieši dēļ tiem jautājumiem, par kuriem mēs runājām, tas ir, lai šo ideju savienot ar to, ko es teicu iepriekš, ieskatoties vēsturē atkal. Pirms eiro ieviešanas un radīšanas šķiet, ka tieši Vācijā tie jautājumi, par kuriem mēs runājam tagad, par eh, miedarbību starp monetāro savienību un nu, varbūt fiskālo, politisko savienību. Tieši šajā valstī, tas ir Vācijā, notika visnopietnākās diskusijas. Un lūk, dramatiskais moments. Drāma ir tāda, ka monetārā savienība tika radīta tikai ar vienu valsti, kas saņēma tādu, tikai viena valsts atteicās no suverenitātes, un tā bija Vācija. Vācija atteicās no suverenitātes, jo Vācijai bija tāda su suverena pārvaldība pār savu valūtu, un nevienā citā valstī nebija tāda situāciju. Apvienotā karaliste izdarīja citu izvēli. Apvienotā karaliste gribēja saglabāt savu valūtu, bet visas pārējās valstis rīkojas savādāk caur demarku. Pēc eiro ieviešanas visas valstis kaut ko ieguva, bet Vācijai bija savādāk drāma bija tāda, ka Vācijā notika pat tiešām patiesas diskusijas par to, ko tas nozīmē pāriet no tā, kas mums tagad ir, viss situācijā D-marku, uz eiro pieņemšanu. Viņi atteicās no kaut kā. D-markai jau bija 50 gadi, tad, kad tika radīts eiro. Tāda bija, lūk, sajūta. Vācija. Citās valstīs nebija tādi intelektuālie pūliņi. Visas valsts domāja, ka mēs tagad iestājāmies Eirozonā un saņemsim pretī kaut ko par brīvu, bet tas bija kļūdaini. Senāk tā, ka tā visi domāja, un tas ir tas politiskais kontrakts. Kā es teicu, nākotnē var, vajadzētu domāt par šo kontraktu savādāk. Katra valsts kaut ko atdod un kaut ko saņem. Lūk, tādam ir jābūt līgumam vai kontraktam. Tālāk runājot par nākotni, ko es sagaidu tuvākajos gados. Būs jauns līgums, jauna starpvaldību konference, un cerams, ka šajā jaunajā līgumā arī iepriekšējo līguma problēmas tiks uh, izlabots. Es domāju, ka šajā jaunajā līgumā uh, pašā centrā būs jautājums par suverenitāti. No kādas suverenitātes valstis gribēs atteikties? Es domāju, ka tas nebūs viegli. Es zinu, ka daudzās valstīs nemaz diskusija par šo lietu nav sākusies. Bet monetārā savienības nākotne, tas būs kaut kas līdzīgs, kā sajūtziņā, kā tas bija Vācijā pēdējos 12 gadus, savas suverenitātes daļiņas atdošana kopējā labuma labad. Un jo ātrāk mēs sāksim šo e, sārunu diskusiju, jo ātrāk mums būs šī starpvaldību konference, kas nāks klajā ar jaunā monetārā savienības niansēm, kas šobrīd nav tur atrodamas, un tad mums būs šī demokrātiskā leģitimitāte, mums būs arī attiecīgās institūcijas, kas ir atbildīgas. Jo tiešām tagad mēs e, strādājam ar šīm problēmām, mums tiešām nav tādas leģitimitātes, kas e, stiprina mūsu soļus. Un tomēr mums ir jārīkojas, lai noregulētu krīzi. Mēs nevaram gaidīt. Paldies. Un pēdējais jautājums to uzdos. Paldies. Es esmu runājusi ar dažādiem investoriem, un šie investori grib investēt Eirozonā, un uh, viņi labprāt arī dod savu naudu, ja saprast, kas šeit īsti notiek. Un šie investētāji vaicā. Uh, šis īpašais instruments, cik tas ir ticams, cik daudz var uz to paļauties. Un investori domā, vai tiešām var, uz, var šim instrumentam var uzticēties, ja tikai daļa no valstīm ir uh, parakstījuši. Un tad, ja jūs izmantosiet arī svirošanas mehānismu, tas vēl vairāk stiprina investētāju bāžas, jo situācija šajā tirgu nav skaidra. Uh, Tad, kad Anglijas banka nāk lajā ar saviem paziņojumiem, viņi saprot to kā papildu naudas drukāšanu. Tā jau ir veca koncepcija, tātad drukāt naudu, bet īstenībā viņi nesaprot, kādā veidā šis instruments ietekmēs visu pārējo. Atkal jautājums ir šāds, ko mēs varam darīt, lai pārliecinātu gan globālos investors, gan arī tirgus, ka šis instruments ir spējīgs darboties. Kurš no jums, kungi, atbildēs pirmais? Uh, thank you. Paldies. Man liekas, ka EFSF kā struktūra ir neskaidra. Es saprotu, ka tā bija struktūra, kas radās ārkārtas situācijā, taču, ja mēs pastamies, kā tā ir izveidota, galvenais birojas atrodas Luksemburgā, tad tai Eiropas centrālajā bankā ir struktūra, pārādu pārvaldība notiek Vācijā šajā te organizācijas Hartā ir rakstīts, ka ir 19 darbinieki tikai un nav iespējams, ka tik maz darbinieku nodarbojas pārvalda 440 miljonus, miljardus eiro, eh, kas piedara Eiropas nodokļu maksātājiem. Tas nav nopietni. Es domāju, ka šī struktūra rada ļoti lielas komplikācijas un varbūt mums vajadzētu pārdomāt, kāda, ir, kāda būtu labāka pieeja. Manuprāt, mums ir jāanalizē EFSF domājot par to, ko šis fonds dara. Sākotnējais mērķis bija radīt fondu, kas strādās kopā ar Startautisko valūtas fondu eiro zonā un Eiropas Savienības zonā, ieviešot dažādas programmas. Šeit jau mēs pieminējām šīs trīs valsts - Grieķija, Īrija, Portugāla galvenokārt tajās stabilitātes fonds ir e, Eiropas monetārā fonda praktiskā sadaļa, kas varētu palīdzēt problēmu valstīm Eirozonā. Šādu praktisku palīdzības pasākumu sniegšanai EFSF ir piemērots. Es neredzu nekādas problēmas tā darbībā šajā jomā. Mēs varētu teikt, ka Šim fondam ir jābūt pastāvīgam, tāds tas arī ir. Un tiek teikts, ka tas ir jāpievieno stabilitātes mehānismam. Es neredzu problēmas ar to. Ja kā mēs iedomājamies, ka esam investori, ja es būtu investors, tad man nebūtu nekāda problēma ieguldīt līdzekļus šajā fondā, ja es vēlētos to. Man nešķiet, ka EFSF būtu slikti izveidots. Problēmas ir vienbalsība, kas ir nepieciešama lēmumu pieņemšanai, kas ir tieši tāpat kā starptautiskajā valūtas fondā. Šobrīd mēs runājam par EFSF jauno lomu, proti jaunajā kvalitātē, jaunajā stadijā kāda finanšu stabilitātes fonds uzņemas dažus uzdevumus, kurus parasti vajadzētu veikt centrālajai bankai. Un runājot par šo jauno darbības jomu, man tiešām rodas iebildes. Jo man šķiet, ja mēs būtu izveidojuši šo sistēmu labāk, tad es šo te atbildību nodot Eiropas centrālās bankas kompetencē. Šķiet, ka mēs izmantojam nepareizās metodas, kas arī nav pārlieku skaidrs. Debats joprojām notiek, un tuvāko nedēļu mēnešu laikā mēs redzēsim, kādas ir attiecības starp Eiropas centrālo banku un Eiropas finanšu stabilitātes fondu tad, kad F EFSF būs pastiprināta loma, tad Eiropas centrālās banka izzudīs. Tā runā daži eksperti. Manuprāt, tas ir ekstremāls priekšlikums. Tas ir tāds, kurš nav praktiski dzīvot spējīgs un darboties spējīgs. EFSF nevar aizstāt pilnībā Eiropas centrālo banku. Vismaz es tā domāju. Eiropas finanšu stabilitātes fondam var būt kāda loma līdzās vai paralēli Eiropas centrālajai bankai, jo likviditātes un maksātspējas jautājumi vienmēr ir saistīti. Mēs vienmēr varam baidīties, ka likviditātes problēma var pārvērsties maksāt nespējas problēmā. Un tad Eiropas centrālā banka sāk uztraukties, vai valstu kases atbalsta pietiekami savas valstis un arī vai tās pietiekami atbalsta Eiropas centrālo banku. Tā es redzu šo situāciju. Es domāju, ka ECB nevar pilnībā aizstāt ar EFSF. Okay, thank you very much. Paldies. Ļoti daudz interesantas vielas pārdomām. Tagad mēs varam pāriet pie otrā paneļa, kur, es domāju, tiks atkal skarts tās pašas lietas, vismaz nedaudz. Pirmais runās Jurgens Starks kas ir ECB izpildvaldes loceklis, un pēc tam otrs runās Žeroms Krēls. Došu vārdu Jurginam Stārkam. Jā, paldies priekšsētājs kundze, godātie deputāti, ekonkomitejas deputāti. Man ir liels gods būt šeit šodien jūsu sēdē un dalīties savās pārdomās par ekonomisko pārvaldību Eiropā. Man bija ļoti liels vilinājums ieslēgt mikrofonu jau pirmajā debašu raundā jo jūs šeit daudz ko teicāt par Eiropas centrālās bankas lomu. Un varbūt, ka es varētu turpināt, eh, mēs varēsim turpināt debats arī otrajā panelī. Man ir atvēlēts eh, neilgs laiks trīs jautājumu apskatīšanai. Proti ekonomiskās pārvaldības pakotnes ieviešana, ilgtermiņa reformas ekonomiskajā pārvaldībā Un visbeidzot, jautājums par eiro obligācijām. Pirmkārt, runāšu par ekonomiskās pārvaldības pakotnes ieviešanu. Iesākumā gribētu sveikt ekonu komiteju uh, ar to, ka parlaments ir pieņēmis šos sešus normatīvos aktus, lielākoties pateicoties debatēm šeit, ekonu komitejā, mēs esam varējuši stiprināt ekonomisko pārvaldību Eiropā. Tās neapšaubām parāda Eiropas Savienības lēmumu pieņēmēju spēju risināt trūkums un problēmas esošajā sistēmā, kurus mēs pamanījām krīzes apstākļos. Galīgais normatīvais teksts veido spēcīgāku normatīvo ietvaru nekā sākotnēji piedāvā Eiropas komisija, un šīs te pastiprinājums arī lielākoties ir radies pateicoties parlamentam ekon komiteja kārtējo reizi. Uh, izmantoja savas pilnvaras, lai ieviestu supranacionālo pieeju ekonomiskajā pārvaldībā. Jūs zināsiet, ka es pats personiski ticu tam, ka ir nepieciešami saistoši fiskālie noteikumi, uh, valstīm, kurām ir vienota valota. Es atbalstu to, ka ir nepieciešams jauns stabilitātes izaugsmas pakts vai trešais pakts. Šobrīd darbojas otrais stabilitātes pakts. Eh, tas tika reformēts 2005. gadā un tagad ir radies eh, pavisam jauns stabilitātes izaugsmas pakts, tātad trešā versija, kas pastiprina fiskālo uzraudzību un fiskālās disciplīnas ieviešanu Eirozonas valstīs. Tikpat svarīgi ir pieminēt, ka Eiropas parlaments ir stiprinājis statistisko pārvaldību un normatīvos aktus, kas ir daļa no makroekonomiskās pakotnes. Paldies komiteja arī par to. Ja mēs pievēršamies makroekonomiskās uzraudzības ietvaram, tad šīs ietvars ir ļoti uh, būtisks papildinājums Eiropas Savienības uzraudzības pasākumiem. Salīdzinošās tabulas ir ļoti svarīga sastāvdaļa kā metode šajā te pieejā. Salīdzinošās tabulas ir ļoti labs veids, kā apzināt makroekonomiskā līdzsvara trūkumu, kas varētu apdraudēt ekonomisko savienību. Salīdzinošām tabulām joprojām ir jābūt īsām, kodolīgām, uh, lai tās spētu vērst politiķu un sabiedrības uzmanību uz makroekonomiskām problēmām to agrīnā stadijā. Taču būšu atklāts. Uh, Ekonomiskās pārvaldības pakotne ir liels solis uz priekšu, būtisks solis uz priekšu, taču, diemžēl, ir ļoti liels bet. Bet šī pakotne joprojām atļauj liels iespējas manevrēt ar ieviešanu un arī uzraudzības sistēmas nav pilnīgi vienāds visur. Dažādu pasākumu efektivitāte ir jāskatās darbībā. Mums ir noteikti jāizdara secinājumi no pieredzes. Uzraudzības mehānismu i, rezu, ieviešanas rezultāti tiks redzam tad, kad Eiropas komisija nāks klājā ar priekšlikumiem un rekomendācijām un padomu izdarīs spiedienu uz dalību valstīm. Uh, Es eh, redzu ļoti būtiskus uzlabojums risku pārvaldības jomā. Jāņem vērā dažādi specifiski faktori šī procesa ieviešanas laikā. Diemžēl pirmie pētījumi eh, rāda, ka pakotnes ieviešana ir saistīta ar lieliem riskiem. ECB ir satrauksies par to, ka šīs te lielais lēciens paredzēja lielāku automātiskumu lēmumu pieņemšanā apgrieztā kvalificētā vairākuma lietošanā. Tas tika, tikai daļēji panāks normatīvā akta galīgajā versijā. Es gribētu aicināt ekonu komiteju izmantot jaunos darbrīks, kas ir tās rīcībā. Nu, proti, melnās metodas, ekonomiskais dialogs, kas varētu vairot pārredzamību, uh, un tirgus disciplīnu. Eiropas semestrs vai pusgads, manuprāt, būtu jāuzlabo vēl tālāk, lai tas kļūtu par noderīgu sākotnējās profilaktiskās uzraudzības e, paņēmienu. Pēdējā laikā ir kļuvis skaidrs, ka mums ir jāmaina visu iesaistīto pušu mentalitāte. Tas ir ārkārtīgi svarīgi visu to pušu mentalitāti, kas ir iesaistīts uzraudzības procesā. Visām pusēm jāuzņemas pilna atbildība par Eiropas monetārās savienības labu darbību. Tas nozīmē, ka visiem ir jāsaprot, ko tas nozīmē būt par monetārās savienības dalībnieku. Ir nepieciešams izdarīt spiedienu uz nedisciplinētajiem savienības biedriem. Šajā ziņā es piekrītu Andrē Sapīram, kurš teica, ka dažas valstis e, ir, nav izpildījušas monetārās savienības noteikumus. Dažas valstis ir sākušas korekcijas pasākumus pārāk vēlu. Vēl ir tāds jautājums, vai šīs e, būtiskās izmaiņas mentalitātē var notikt bez kompetenci pārdalīšanas. Žans Monē šajās telpās noteikti bieži tiek pieminēts. Viņš e, ļoti bieži ir aprakstījis koordinācijas metodas ierobežojums. Tā ir metode, kas palīdz diskutēt, bet tā nepalīdz pieņemt lēmumu. Eirozonas eh, ekonomikas pārvaldībai ir nepieciešami arī skaidri lēmumi un konsekventi lēmumi, ne tik, tikai bezgalīgas diskusijas. Te es nonāku pie otrā domas savā runā, proti ir nepieciešama ilgtermiņa reformas ekonomiskajā pārvaldībā. Šī brīža tendence rāda, ka ir nepieciešama jauna pārvaldība Eiropas monetārajā savienībā. Uh, tāda reforma, kas būtu plašāk par to pakotni, par kuru jūs nesen nobalsot. Nepieciešama patiesa ekonomiskā savienība. Ir nepieciešama reāla politiskā savienība Eiropā. Risinājums ir vairāk Eiropas un nevis mazāk. Uh, Es, uzskat, es ceru, ka Eiropas parlaments izmantos pārskata klauzulu, lai pārskatītu šo te ekonomisko pakotni un piedāvāt mums vairāk Eiropas. Manuprāt, fiskālās ekonomiskās politikas pārvaldības padziļināšana ir nepieciešama vidējā un garākā laika posmā. Tas nozīmē, ka daļa suverenitātes dalībvalstīm būs jānodod Eiropas Savienībai, Eiropas Savienībai būs daudz lielāks pilnvars, tā izdarīs daudz lielāku spiedienu uz dalību valstu budžeta politikām, ierobežos šos budžets. Dalību valstīm būs jāatsakās no daļas no nacionālās suverenitātes makroekonomisko mērķu vārdā, it īpaši runājot par tādām jomām kā parāds un deficīts, budžeta deficīts. Lai to ieviestu, būs nepieciešams liels pārmaiņas Eiropas darbības līgumā un būs nepieciešams adekvāts mehānisms, kas nodrošinās demokrātisko leģitimitāti šīm pārmaiņām. Tā ir ideja, kas tika pieminēta jau pirmajā panelī, proti ir jāiesaista šajās līguma pārmaiņās Eiropas parlaments un dalību valstu parlamenti. Šādas pārvaldības reformas mērķis ir nodrošināt fiskālo deficītu, lai deficīts nebūtu lielāks kā 3% IKP vidējā termiņa vidējā termiņā visām valdībām būtu jāievēro tas. I, agrākās fiskālās sinerģijas iepriekšējos gados gadu laikā tiktu izlīdzinātas, ieviešot konstitucionālos noteikumus. Uh, par budžeta ierobežošanu. Mēs redzam, ka ir vairākas dalībvalstis, kas jau ir pieņēmuši šādus te konstitucionālos grozījumus un ir sākušas jau ieviest tādus budžetus saskaņā ar šo grozījumu. Un visbeidzot, vēl kas svarīgs. Valstis, kurā, kurās ir ieviests makroekonomiskās korekcijas e, plāns un kurām tas tiks ieviests nākotnē, valstis, kuras nevarēs ieviest prasītās korekcijas, tām tiks piemērot īpaši disciplinārā procedūra. Nacionālajā un supranacionālā līmenī ir nepieciešama lielāka uzraudzība. Neatkarīgie budžeta biroji nodarbosies ar budžeta plānošanu un e, paredzēšanu. Eiropas Savienībā ir arī nepieciešama struktūra ar ļoti skaidru mandātu, kuras mērķis būtu fiskālo noteikumu ieviešanas analīze dalību valstīs. Nesen tika izteikta ideja izveidot Eiropas budžeta biroju. Šis budžeta birojs potenciāli varētu veidot tādu kā kodolu nākotnē veidojamai Eiropas finanšu ministrijai. Manuprāt, tā ir ideja, kas ir jāapspriež ļoti nopietni. Un tagad pievērsīšos pēdējam punktam uh, - obligāciju izdošana, izlaišanai Eirozonā. Manuprāt, ekonomiskās pārvaldības tālākā stiprināšana ir absolūti nepieciešama. Nedomājiet, neļaujieties maldināties, ka ir alternatīvā uh, Uh, alternatīvs veids, kā atrisināt patreizējo krīzi. Ir tikai viens risinājums - eiro obligācijas. Patreizējo valstu parādu krīzes cēlonis ir neilgtspējīgs fiskālās politikas, un tādēļ mums ir nepieciešams stiprināt stimulus gudrai, ilgtspējīgai fiskālai politikai dalību valstīs. Kopīgu obligāciju ieviešana eirozonā uh, vājinātu šos stimulus, ja mēs nepiedāvāsim ilgtermiņa risinājumu. Un vēl tikai trīs punkti. Pirmkārt, finanšu tirgi prasa lielākus ienākumus valdībām ir nepieciešami stimuli, lai tās veidotu ilgspējīgs budžets. Šīs te eiro obligācijas ir viens no stimuliem. Otrakārt, eiro obligāciju ieviešana samazinātu patreizējās krīzes izmaksas un pārdalītu šīs te krīzes izmaksas. Šobrīd nav skaidrs, vai obligācija ieviešana palīdzēs pārvarēt krīzi šeit es izsaku savu personisko viedokli. Es domāju, ka eiro obligācijas neatrisina parādu krīzi kopumā, un tas nav arī ilgspējīgs valdības pārvaldības veids. Paldies! Un tagad pāriesim pie nākamā runātāja, kas ir Džerons Skrīls priekšsēdētāji, godējumie deputāti. Man liels gods uzstāties jūs priekšā un izklāstīt jums dažas pārdomas pār um, eh, reformām un uh, politisk, politiskām reformām pēdējo gadu laikā. Tagad runājot par e, lipīguma um, uh, lipīguma briesmām. Pirmkārt jārunā par uzticības krīzi. Esmu paļaujos, ka mēs radīsim risinājumu. Es nezinu, vai to sauks pārējais e SEM, FSF, e publiskās obligācijas, eiro obligācijas, vai tam būs cits nosaukums. Taču ir jāatrod risinājums, lai varētu nodrošināt to, ka mēs varam uzticēties eiro un institūcijiem. Uh, Tāpat mums ir jāizvairās arī no nepareizas rīcības izplatības riska, jo tad, kad mēs e, redzam, ka vairākas valdības nav attiecīgi pareizi rīkojušās krīzes laikā un citām valdībām ir grūtības ir finansēm, e, tad ir saprotami, ka mēs mainām spēles noteikumus. Taču, lai izvairītos no uh, izplatības un eh, lipīguma riskiem, mums ir jāapzinās, ka pašreizējā krīze ir radījusi situāciju, kad ir zaudētāji un ieguvēji. Tā ka zaudētāji kā e, Grieķija, e, Eh, vai, pat, vai Portugāla, taču ir ieguvēji. Eh, Vācija, Francija, varbūt arī tie ir vainīgi. Un ja mēs skatām mm, Šveici situāciju, tad mēs redzam, ka mainās pieaugušajā procentu likmē. Eh, Grieķijai un krīt procentu likme Vācijai, Nīderlandē vai Francijai ir jādomā, kā atrast, tiks atrasts risinājums, lai pārtrauktu krīzi. Taču man bija jārunā par ekonomisko pārvaldību. Es domāju, ka mums ir jāuzlabo uzticību institūciju spējai tikt galā ar valstu rīcību. Taču gribu pieminēt kolēģi sacīto pirms brīža. Es nedomāju, ka mums ir jāveido jaunas institūcijas. Jūsu darbs ir parādīt, ka jūs varat tikt galā šo situāciju. Jo, manuprāt, jūs šo SG imbalances. That's very important. SGP mainījāt, un tas ir ļoti nozīmīgi, lai varētu risināt ar trūkumiem un nepilnībām, kas tik plaši izplasīta Eiropas Savienībā. Tāpat arī man E, ietekmēja tas, ka 25. septembra grozījumos ir norādīts, ka makro e, balans trūkums nav e, tikai deficīts, tas varētu būt arī pārpalikums. Es domāju, ka tas varētu būt nozīmīgi valstīm ar lielām grūtībām saprast, ka viņi nav vienīgie slikti auziekņi visā stāstā. Taču, lai uzlabotu uzticību mūsu institūcijiem, es domāju, ka mums ir nepieciešama daži nosacījumi. Pirmais no tiem. Uh, ir demokrātijas veicināšana. Un ir vairāk veidi, kā uzsākt politika reformu. Politiski, po, literatūrā jau tas ir aprakstīts, kuri aicina no, definēt noteikti skaidrus um, fiskālos noteikumus. Es domāju, ka mums nav nepieciešama tikai vienkārši noteikumi, jo mēs dzīvojam sarežģītā pasaulē. Mums varbūt nepieciešami sarežģīti salikt noteikumi, kam ir jābūt labi definētiem un kas ir pareizi jāuzrauga. Un Eiropas parlaments varētu būt viens no šādiem uzraudzītājiem. Mums būtu jāstiprina šis demokrātiskais princips, kad mēs veidojam fiskālos noteikumus. Tāpat arī uh, Jāpaturprātā, ka mēs apspriežam izmaiņas e, valsts finansēs e, pēdējo gadu laikā. Mums ir jāstiprina fiskālās politikas efektivitāte. Es ļoti neveikli jūtos tad, kad e, fiskālo politiku prognozes ir, diskusijas ir pesimistiskas un es konstatēju, ka cilvēki neusticas savām valdībām, jo uzskat, ka viņu valdības veido nepareizas politikas, un es baidos, ka tādā veidā viņi var neusticēties arī citām Eiropas institūcijām. Un, manuprāt, ir ļoti nozīmīgi visiem likt saprast, ka ekonomiskajā literatūrā pastāv uh, konsensus par fiskālo uh, multispēlētāju ko eh, konsensus pastāv, ka tad, ja ir pozitīvs fiskāls impulss, tad mēs nonākam pie izaugsmes. Un, ja ir ierobežojumi, tad izaugsme ir mazāka. Un šī fiskālā pozitīvā reizinātāja dēļ ir izdevies vairākām valstīm panākt eh, pozitīvus rezultātus, jo šīs valdības apzinājās, ka viņu attiecīgās politikas ir noderīgas. Un kāpēc viņiem es aps, apzinos, ka mēs dzīvojam, dzīvojam eh, sarežģītā laikā, mēs saskaramies ar dubultīga efekta risku. Uh, Un šis paziņojums būtu jāņem vērā. Mums ir jāpaturprātā, ka mēs nevaram automātiski domāt visur pār nodokļu politikām. Tās var būt labas un sliktas, un mums ir jāizvērtē to efektivitāti pirms mēs tās uh, Eh, vērtējumu pilnībā. Taču jāpieņem spriedums šeit maksimāli drīz. Un jāpaturprātā divas lietas. Pirmkārt, jāatceras, ka e, Eiropas centrālā banka ir neatkarīga un ka demokrātiskais e, process aicina ECB ve, uzturēt inflāciju. Mums ir jāapzinās, ka ECB, kas ir pusaudz, paudze kļūst par pieaugušu un spēj sadarboties ar valdībām un koordinēt savas darbības. Un šādā gadījumā situācija būs tāda, kura uzvarētā ir visi. Mums ir nepieciešams sadarboties ikdienā, un ECB ir jānodrošina, ka tās neatkarība vienmēr tiks respektēta. Vēl viens punkts, kas jāpiemina, ir E, tā, ka nevar būt viens lielums dar visiem fiskālā noteikuma. Mums nevar būt visiem šis noteikums vienāds, un tas ir jāpatur prātā arī šī iemesla pēc. E, jūs ieviesāt šos mikro, makro uh, bilants indikātors. Mums ir jāpatur prātā, ka Eh, kādā brīdī eh, attiecīgā politika var būt noderīga, citā nē, taču nekādā gadījumā nav vienota pareiza fiskālā politika. Noslēgumā runāšu par nākotnes uzlabojumiem. Es ceru, ka nākotnē mēs varēsim panākt situāciju, ka DCB uz valdībām raugās ar uzticību un valdības raugās uzticīgi uz centrālo banku. Un tagad, kas tad ir uz spēles, ir jāpanāk, lai ECB būtu maksimāli caurskatāma un norit uh, labākā informāciju. Mums ir jāzina, kā notiek debates. Eh, tā ir demokrātija. Sāncensīgas debates. Un visbeidzot pēdējā eh, reforma ļoti daudz runāja par valsts finansējumu zelta līkumu. Es domāju, ka ir jāpārdomā tas vēlreiz, ka tas ka šeit nevarētu būt zelta likums visām valsts investīcijām, taču mums ir jāpārdomā, kas ir laba politika, laba nodokļu politika un pareizi tēriņi. Tas ir ārkārtīgi noteikti nozīmīgi nākotnē. Mums ir jāapzinās, ka kādā veidā mēs varam tikt galā ar krīzi, tā sakām, un mums ir jāpārdomā nodokļu politikas kas varētu nodrošināt savu efektivitāti. Thank you very much. I've got three people. Paldies, man ir pietiekušies trīs runātāji. Volfs Klints, Sofija Intvelde, Udo Bulmans. Keija, Enija. Um, Werner. Mr. Dorfman. Anybody else? Vēl kāds? Tādā gadījumā. Okay, Annie, Liam, Werner, I've forgotten your first name, Mr. Dorfman. Aizmirsu Dortmund kungs jūsu pirm, priekšvārdu Herberts. Katrā ziņā vajadzēs jūsu uzstāšanās ap, apvienot, jo mums ir tikai 35 minūtes līdz sēdes beigām, un jūsu ir ļoti daudz, varētu jūs uzklausīt pat trim. Vulfs, Sofija un Udo, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms daži komentāri mūsu Francijas viesim. Jūs sacītais man atgādina priekšlikumu kādam, ka, ja kādam ir galvas sāpes, pārliekas dzeršanas, un tad ieteikums ir iedzert vēl. Es, var, es varētu sekot šādu argumentoloģikai. Tālāk runāt par ECB neatkarību, es vērtēju, ka jūs arī augsti vērtējat pats neatkarību, taču mēs jau redzējām, ka sadarbībā ECB ECB ir vismaz daudzu acīs daļu no neatkarības zaudējusi, un šeit uzskatīts, ka jūs varat sadarboties, un ne, e, nepārskatīt neatkarības situāciju varētu būt riskanti. Tālāk Štārka kungam daži jautājumi. Jūs paudāt šaubas par to, vai jaunā ekonomiskā pārvaldība un sešpakas darbosies praksē. Teorētiski pie ir laba, bet rezultāti, kādi varētu būt, varētu, manuprāt, būt apšaubām, jo uh, Iespējams, ka valstu vadības nevēlas sekot kopienas pieeģai. Tās vēlas paļauties uz starpvaldību pieeģēm, kas nozīmē to, ka tās vēlas sev paturēt pēdējā lēmuma tiesības. Tās nevēlas, lai parlaments un komisija, šeit es domāju Eiropas parlamentu, iesaistītos un būtu kļūtu par izšķirīgajiem faktoriem. Un tagad jautājums, kas notiek, ja nākošais mēs redzam, eh, kādas eh, bija pirmās kārtas pieredzes, ja notiek eh, līguma laušana un, un komisija pieceļas lūk, jūs nesasniedzāt mērķi šeit vai tur, un vienkārši nav reakcijas, vai ir kāds B plāns, jo arguments tādā gadījumā būs eiro ir pārāk svarīgs, tas ir simbols, tas ir politisks projekts, mēs to nevaram apdraudēt. Un tāpēc es ļoti piesardzīgi būtu ar savām gaidām. Pēdējais jautājums, kā jūs skatāt tu risku, ka ieviešot vai attīstot tālāk? Eirozonas ekonomikas un fiskālo integrāciju. Mēs sadalām Eiropas Savienību starp tām valstīm, kas ir Eirozonā un tām, kas ir ārpus tās. Sofija lūdzu, paldies priekšsēdētāji, paldies runātājiem. Gribētu atbalstīt Vulfa sacīto un Sterka kungu sacīto, ja esmu pārsteigta mazliet, ka Krēla kungam Eh, prezentācijā ehm, pēc viņa prezentācijas gribu sacīt, mums var būt ļoti daudz noteikumu konvenciju, ja tie nevar tikt ieviesti, nostiprināt un pietrūkst politiskās gribas, kā tikko norādīja Vovs, eh, tad nebūs nekādas uzticības, kā tas ir sacīts jūsu prezentācijas virsrakstā. Un uh, E, pārvaldība ar vienbalsību nav iespējama. Mēs esam sasnieguši robežas, un es esmu pārsteigta dzirdot e, e, aicinājumus uz šādu pašu veidu pārvaldību. Vēl viena piezīme, jūs sacījāt, ka tik lielai, lielam apgabalam nevar būt viena veida risinājums, taču, ja mēs skatām citu, uh, Eh, citu globālu valūtu savienotās valsts arī nav homoģēna eh, zona, bet viņiem ir viena valdība, un tas ir ievieš uzticību. Viņiem nav vienotu, eh, nav atsevišķu veto atsevišķiem štatiem, viņiem ir, viņiem ir vienota valdība. Tālāk Štārka kungam jautājums, eh, jo es piekrītu gandrīz visam jūs sacītam, taču mazliet pārsteigt esmu no gala secinājuma, ka mums vajadzētu noraidīt eiro obligācijas, jo vai jūs nedomājat, ka tas ir arī laika jautājums, ja mēs izveidojam jauna modeļa eirozonu, kas ir vairāk federāla eirozona nekā starpvaldība eirozona, vai tad uh, automātisks rezultāts eh, nebūtu, secinājums nebūtu tad, tāds, ka eiro eh, obligācijas kļūst arī par instrumentu. Un šeit mēs esam dzirdējuši priekšlikumus, kā mazināt eh, morālus šķēršļus, morālus zaudējumus eiro zonā, bet varbūt tā būtu daļa no sistēmas. Un Udo, paldies! Es gribētu atgriezties pie Volfa Klīnca sacītā pašā sākumā pēc pirmās, eh, eh, pirmās eh, diskusijas. Man šķiet, ka jautājums par to, kā attīstīsies eirozona, nebūs saistīta ar izdzert alkohola daudzumu, bet gan ar citiem elementiem. jo mēs varam nonākt pie jaunas recesijas, un kā Štārka kungs sacīja, pagājuši ir runa par attīstītajām ekonomikām. Es gribētu nocitēt tagad uh, to, ka ir nepieciešams veidot iekšējo pieprasījumu un izveidot tādas politikas, kas mudina uz ietaupīšanu. Es gribētu, lai Šterka un Krēlkungs sacītu, e, kā viņi to izprot, kā ir jārīkojas tiem, kuriem ir pārpalikumi. Vai jūs piekrītat manis sacītājiem, ko darīt ar šiem pārpalikumiem? Un tiem, kas ir saskārušies ar ekonomisku recesiju eh, dienvidu valstīm, kā ir iespējams šodien mudināt uz ietaupījumu veidošanu. Tālāk jautājums Štārka kungam, jo viņš aicināja veidot diskusiju par šādu tēmatu, Štārka kungs vēlos uzdot jautājumu par pašreizējo situāciju, krīzes situāciju, kā no tās izkļūt. IFSF, oder sagen Sie gar keinen? Jūs nesakāt, eh, ka ir jāveido vai nu spēcīgs FSF e vai nekāds cits instruments, bet vai tam visam ir kāda alternatīva? Un jaunajā institūciju arhitektūrā, kur jūs novietojat eh, Eiropas parlamentu? Kāda ir tā loma šajā arhitektūrā attiecībā uz padomas eh, izteiktajiem priekšlikumiem? Paldies, eh, šeit tik uzdot daudz jautājumu, bet vēl daudz mums ir rezervē. Jums vajadzēs ļoti efektīvi darboties, lai atbildētu. Es nezinu, kā es varētu jums palīdzēt. Lūdzu, Šverka kungs, vispirms. E, es centīšos Klimca kungam atbildēt par ekonomisko pārvaldību, vai ir iespējams to īstenot un kas notiks, ja šie noteikumi netiek īstenoti, ja netiek īstenoti likumi, noteikumi. E, šķiet, ka jau savā ievadrunā es uz to atbildēju Kas mums šobrīd ir uz galda? Tas nebūs tāds kvantalēciens, e, kā to ir pieprasījusi ECB banka. Skaidrāki noteikumi, stingrāki noteikumi būs nepieciešami, un tas varētu būt ceļš, kā atrisināt esošo situāciju, vai arī tas varētu palīdzēt arī nākotnē stiprināt ekonomisko pārvaldību. Tas ir jautājums par īstenošanu. Tas ir problemātiski. Mums ir potenciālie un de facto grēcinieki. Tāpēc īstenošana ir pats svarīgākais. Šķiet, ka mēs esam jau panākuši vienbalsīguma limitus, tāpēc mums ir nepieciešams ātrāk pieņemt lēmums, lai gan es nepiekrītu tam, ko jūs teicāt par ASV. Tur ir pavisam cita situācija. Es uzskatu, ka viņu institucionālā konfigurācija ir pavisam savādāka. Arī viņiem ir problēmas ar apstiprināšanu. Mēs jau esam redzējuši to arī pēdējās nedēļās. Es uzskatu, ka mēs nevaram viens pret vienu salīdzināt situāciju abās Atlantijas pusēs. Kas šeit ir svarīgi? Ir nepieciešama politiskā griba, politiskā vēlēšanās īstenot noteikumus, izpildīt to, par ko valstis ir vienojušās. Un šeit es redzu arī Eiropas parlamenta lomu. Arī Eiropas parlaments ar savu piešķirto lomu uh, dos savu ieguldījumu. Uzdevums ir atgādināt valdībām, komisijai, padomē par visu iesaistīto pienākumiem. Mums ir jāgūst pareizā mācība no šīs krīzes, lai tā nekad vairs neatkārtotos. Par eiro obligācijām es negribētu runāt par nosacījumiem, kad eiro obligācijas varētu kļūt par interesantu instrumenti. Es runāju par pārvaldības problemātiku. Un kas tad ir eiro obligāciju centrā? Tā ir pavisam cita pārvaldības struktūra. Jo lielāka ir integrācija, jo lielāks progress politiskās savienības virzienā, uh, beigu galā šīs visas integrācijas rezultātā eiro obligācijas varētu kļūt par ļoti izmantojumu instrumentu, bet tam ir nepieciešama cita konfigurācija, ir nepieciešams nodot suverēno vāru supranacionālam līmenim, varbūt kādam jaunam institūtam, kas varētu atbildēt par šo uzdevumu. Par G20 šo jautājumu uzdeva Bulman kungs teikšu tā. G20 ir doma, ka valsts ar pārpalikumu rīkos šādi un ar deficītu kaut citādi, tas man atgādina situāciju, šeit runāju personisku viedokli. 78. gadā bija G7 samits Bonna, un tur atsevišķām valstīm tika uzdot konkrēti jautājumi, uzdevumi, bet eh, tas galu galā neiedarbojās. Varbūt tagad ir cita situācija, G20 varētu nostrādāt, bet ir nepieciešams specifiski pielāgot mūsu darbus. Es zinu konkrēts darbs, kas būtu jāveic deficīta valstīm. Lielākā problēma, ka tieši šīs valsts ar deficītu, un šai ziņā es arī pilnībā nevaru piekrist eh, parlamenta uh, pieejai, simetrijai, simetriskai pieejai šajā koriģēšanā. Mums ir nepieciešama asimetriska pieeja. Galveno problēmu ir jārisina ar deficīta valstīm, un arī tās attiecīgi ir jārisina valstīs, kur ir deficīts. Dienvidu Austrum Eiropā arī periferajās valstīs jautājums neskar tikai fiskālo konsolidāciju. Būtu pārāk vienkāršoti pateikt, ka lūk fiskālā eh, konsolidācija novedīs pie ekonomiskās izaugsmes vai ekonomikas eh, sa samazināšanās. 70 gadus pēc Keinza nāves joprojām zinātnieki, ekonomisti nav vienojušies par to, cik liels tad ir šis fiskālais multiplikators. 70 gadus pēc Keinsa darbiem vēl nav īsta skaidrības par fiskālā multiplikatora apjomu. Šeit ir nepieciešams kombinēt fiskālās un struktūrālās reformas, un tas ir pats svarīgākais. Un vēl ir milzīgs potenciāls, kas ir saistīts ar privatizāciju kā procesu, un šis process būtu jāuzsāk. Ir jāņem visi šie trīs elementi kopā - fiskālā konsolidācija. Es domāju, ka eh, šeit izējas citas nav, jo tirgi reaģē šodien pavisam savādāk, nereaģē tā kā līdz šīs desmitgades vidum. Un lūk, tā ir problēma parāda tolerance ir samazinājusies. Tirgus dalībnieki vairs nepacieš neko vairāk, negrib, lai būtu lielāks deficīts, lai pieaugtu parāda nasta. Bet pagātnē jaunās eh, tirgus ekonomikas ir izjutuši tieši, tieši to, ko tagad jūt arī advancētās ekonomikas šis pēkšņais, eh, pēkšņā apstāja šī tirgus tolerance vairs ne, nevar būt pārkāpta, tad, kad valsts grib vēl vairāk samazināt. Bet, kā jau es teicu, šeit ir trīs elementi, un viņiem visiem trim ir jāstrādā kopā. Es saprotu, ka ir nepieciešams runāt par ļoti kritisku instrumentu komplektu. Kas darīs visu to? Vai tā būs centrālā banka vai EFSF? Kas būtu, kam būtu tagad jādara? Uh, Jūs man uzdevāt jautājumu, kas šobrīd rīkosies šobrīd un tagad ir. Es domāju, ka jādomā pozitīvi, kā mēs varam rīkoties. Tad mēs esam pozitīvi. Grieķijai tiks, pies, tiks um, iedota nākamā naudas summa. Tas ir jautājums par ilgtspēju un noturīgumu. Galu galā tas ir programmas rezultātā jāatrisina. Un otra atbilde. Arī sakrā ar Grieķiju. Mēs gribam, lai sistēma būtu elastīga, lai mēs varētu arī attiecīgi pielāgot Bet tas nav jautājums, ko varētu atbildēt ECB, bet eh, un trešais ir banku rekapitalizācija. Bankām ir nepieciešami līdzekļi, lai radītu drošu situāciju. Tad, tas tad varētu apturēt no krīzes intensificēšanās. Paldies, Džerom! Paldies par jūsu jautājumiem un komentāriem. Šķiet, ka mana prezentācija varbūt bija sliktāka, kā mans referāts rakstiskais. Varbūt jūs varētu iepazīties ar manu rakstisko referātu. Man nepatīk šis arguments par alkoholu, jo tad, kad jūs to sakat, jūs neuzdodat jautājumu, kāpēc kāds ir alkoholiķis, vai jūs varat uzdot sev jautājumu, kāpēc ir tik daudz valsts šodien ar augstu budžeta deficītu. 17 valsts eirozonā tikai viena uh, valsts, uh, proti Grieķija, nav uzvedusies pareizi pēdējos gadus. Tāpēc ir nepieciešams kontrolēt uh, publiskās finanses un vēl vajadzēja šo lietu kontrolēt jau no 2002. gada, kur mēs bijām tajā gadā un tālāk. Tagad ir nepieciešams visu to mainīt. Un bez tam mums vēl ir 16 citas valstis, mums bija arī, krī, ir, ir bijis krīze arī agrāk, un nevienai valstī deficīts nepārsniedza 3% no IKP. Bija stabila publisko finanšu sistēma, visi darbojās saskaņā ar esošajiem uz to brīdi noteikumiem, varbūt tie noteikumi nebija īpaši izcili, bet valstis pie tiem pieturējās. Uh, Varbūt šis alkoholisms ir radies dēļ pasaules krīzes. Varbūt mēs tagad neizmantojam vajadzīgos fiskālos impulsus. Varbūt mēs domājam, ka mēs esam jau pārāk dziļi ieslīguši alkoholismā. Es domāju, ka mums nevajadzētu domāt tikai par publiskām finansēm vai parādu, jādomā par publisko un privāto parādu kopā. Uh, Un tā ir milzīga atšķirība starp Eiropas Savienības, Eirozonas valstīm un ASV. Mums nekad nav bijusi tik liela parāda nasta kā ASV. Varbūt mums joprojām ir manevri iespēja, un es saprotu, e, ka finanšu tirgi mums signalizē no ieslīgšanas tālākā parādu jūgā. Uh, No otras puses, šie paši tirgi arī grib lielāku izaugsmi. Mēs nevaram paziņot, rīt būs izaugsme un tā būs. Es eh, pilnībā nepiekrītu profesoram Štārkam par fiskālo multiplikātoru. Jau tik daudz referātu gadu gaitā ir uzrakstīti par vienu un to pašu. Ir pozitīvs rezultāts iespējams. Ir tik daudz papīra sarakstīti, dažādi. Tas organizācijas ir rakstījušas. Es at... Kāpēc mēs esam alkoholiķi? Mums ir krīze, un drīz būs nākamā krīze. Ko mēs darīsim? Neko tas būs slikti, sudīs uzticība mūsu institūcijām. Un kā mēs izskaidrosim cilvēkiem, ka mēs izma esam izmantojuši fiskālās politikas divus, trīs gadus atpakaļ? Tas ir jautājums. Man nav atbildes uz šo jautājumu, bet es uzdrošinos to uzdot. Runājot par sadarbību. Es te iedomājos. Varbūt varētu būt tā, ka mēs esam piespieduši ECB piedalīties kaut, kā, kaut kur tur, kur ECB nemaz negribēja ņemt dalību. Ja mūsu valstu un valdību vadītāji, varbūt Eiropas parlaments teiks, ka jā, mēs zinām, mums ir Eiropas centrālā banka, tā ir neatkarīga institūcija, šai bankai būtu jāuztur cēnu stabilitāti, jo tas ir tas mandāts, kas bija dots šai bankai. Varbūt tas atturēs ECB no domām, ka ja mēs lūdzam sadarboties vai vest sarunas, mēs liksim viņiem darīt kaut ko tādu, ko viņi negrib. Nē, tas tā nav. Ja mēs vedam kādas sarunas, tad tā vienmēr ir tāda situācija, kur abas puses iegūst. Mums ir nepieciešams diskutēt. Līdz šim brīdim tā ir tikai viena valdība, kas cenšas diskutēt ar ECB Un šķiet mums, ka šī institūcija ECB varētu būt neatkarīga. Mēs nevaram runāt visi. Mēs, mums ir projekts, un tas ir eiro. Es domāju, ka mums ir skaļi jāpasaka, ka mums ir vajadzīga Eiropas centrālā banka. Pasaules krīzes laikā tā ir labi pastrādājusi, tai jābūt ir neatkarīgai, jātiek galā ar inflāciju. Es esmu pārliecināts, ka ECB mēģina uzlabot situāciju ekonomiskās izaugsmas izraidžu jomā. Es nezinu, vai man ir jārunā ar tādu pārliecību, taču es jūtu šādu pārliecību. Ja mēs runājam par ekonomiskās pārvaldes pakotnes ieviešanu, jautājumu uzdevēji, diemžēl, aizgāja prom. Es e, šeit nerunāju par e, šo normatīvo aktu ieviešanu. Es vienkārši teicu, ka ir jāuzraug daudz un dažādas lietas, taču mēs varam uzdot arī jautājumu, kādēļ mēs ieviešam šīs te politikas. Varbūt profesoram Starkam ir taisnība. Varbūt, ka šis fiskālais multiplikators nav vajadzīgs. Nav vajadzīgi nodokļi, izdevumi, valdības. Ja tas ir viss pilnībā neiedarbīgi, tad visu šo sadarbību mēs varam tikpat labi pārtraukt. Tāds ir jautājums. Ja mēs runājam par pārpalikumu un deficītu, tad tā ir vistīrākā simetrija. Simetrija, kas ir dziļi iesaistīta salīdzināmajās tabulās. Pietiekami ietaupījumi var palīdzēt mums tikt galā ar situācijām, kur mums ir deficīts. Valdības samazina deficītus tādos brīžos, kad no ārpuses nāk kaut kādi impulsi. Varbūt, ka tā ir darbības iespēja, un G20 arī norādījuši šādu ceļu, manuprāt. Paldies! Man gan nav nekādu citu iespēju, kā uz, aicināt izteikties piecus pēdējos deputātus, kas uzdos jautājumus. Ja jums paveiksies, eksperta kungi, tad jums būs laiks arī atbildēt. Vispirms runās Keija, pēc tam Bernards, tad Liems. Uh, Bernārdes nedaudz eh, pavirzīja uz augšu, tādēļ, ka neviens no tautas partijas vēl nav izteicies. Kei pirmā. Paldies priekšsēdētāji, izteikšos ārkārtīgi īsi nedēļas eh, nogalē es runāju ar cilvēkiem un teicu, ka mums šeit būs eksperti, un mēs runājām par ekonomikas jautājumiem. Un visi man lūdzu uzdot jums vienu jautājumu. Stark, kungs, es atvainojos, bet šis jautājums būs jums. Visi man paziņas vēlas zināt, kā tik augsti respektēts ECB dalībnieks var atkāpties no sava amata tādā brīdī, krīzes brīdī dalību valstu plašsaziņas līdzekļos tiek minētas daudz un dažādas spekulācijas, un varbūt jūs varētu man pastāstīt, kāda ir jūsu patiesī iemesla. Paldies, Annī, lūdzu! Paldies, Šeron! Arī es gribētu pateikties visiem runātājiem, kas piedalījās abos paneļos, abās diskusijas daļās. Es domāju, ka tēmas bija cieši saistītas, un mēs šeit dzirdējām divus dažādus debašu līmeņus par krīzes pārvaldību mēs runājam un arī par mācībām no šīs krīzes. Mums, protams, ir jāmēģina ieviest zināmās korekcijas jaunās ekonomiskās arhitektūras veidošanā. Es gribētu uzdot jautājumu par ekonomisko pārvaldību. Ja mēs nepārvaldīsim patreizējo krīzi pietiekam efektīvi, konsekventi un veiksmīgi, uh, tad iespējams, ka visi šie pasākumi, par kuriem te runājam, un visas šīs debatas pār jauno ekonomisko pārvaldību būs pilnīgi bezjēdzīgi. Jautājums ir ļoti plašs, un es to uzdodu visiem uh, ekspertiem, gribētu arī dzirdēt visu viņu atbildes. Pirms trim mēnešiem Eiropa padome pieņēma tādus vēsturiskus lēmumus attiecībā uz krīzes pārvaldību, uh, un par konsekventas īsas saskaņotas atbildes sniegšanu Grieķijai. Nākam pirmdien notiks nākamā Eiropa padome. Arī tā būs vēsturiska, tā tiek teikts. Mans jautājums ļoti vienkāršs. Kas tāds noticis starp jūliju un oktobru? Un kas ir jādara tagad, lai šī jaunā Eiropa padome būtu veiksmīga un patiesi vēsturiska, lai tā varētu pielikt punktu šai krīzē. Un trešais punkts - pārmaksāt spēju vai maksāt nespēju Grieķijā. Jūs visi zināt, ka turpinās sarunas par parādu pārstruktūrēšanu, notiek sarunas par PCI. Gribētu dzirdēt jūsu vērtējumu. Vai 21. jūlija lēmumu attiecībā uz BCI bija efektīvi un pietiekami, jeb varbūt jūs domājat, ka visaptverošā risinājuma ietveros tieši parāda pārstruktūrēšanas jautājumu būtu jāpārspriež no jauna. Paldies! Werner Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man ir vairāk jautājumi. Krēla kunga uh, Eh, uzstāšanās patiešām bija ārkārtīgi vētraina, tāda aizrautīga un intensīva. Arī es viņam piekrītu. Eh, ekonomiskā, ekonomikas vēsture to skaidri pasaka. Tad, kad tika izveidots ekonomiskās izaugsmas un stabilitātes pakts, tur bija zināmi skaitļi, piemēram, 60%, ārējais parāds 3%, budžeta deficīts, tas bija vidējais, tāds kā prognozētais deficīts. Tagad mūsu deficīts ir daudz lielāks, tas ir jāsamazina. Man ir trīs jautājumi. Pirmais. Par ASV šeit tik pieminēts Amerikas Savienotās valstis. Es esmu referents 3, 2010. gada 3, 21. jūlijā tika parakstīta vienošanās, kas nav ieviesta. Toreiz, kopš tā laika ir ieviests jauns ASV parlaments, proti kongress. Ideja par Eiropas finanšu ministru ieviešanu šeit tik minēta, bet tā būs problemātiska. Dalību valstu patmīlība un egoisma aizvien pieaug kopienas pieeja, manuprāt, parāda arī to, ka Eiropas komisija ir ļoti vāja. Eiropas komisija, manuprāt, nav spējīgi ieviest nepieciešamo organizāciju. Viņi nevar, nevarēja nokontrolēt Grieķiju, neko vispār nedarīja situācijas profilaktiskai sakārtošanai, nav arī ieviesuši veselu virkni lēmumu. Tā nav dal, dal dalībvalstu vaina, bet Eiropas komisijas vaina. Tālāk par banku rekapitalizāciju. Amerikāņiem ir pirmā fāze. Viņiem bija šī tā rekapitalizācijas uh, programma. Eiropa izvēlējās citu ceļu. Vai, vai jūs varētu salīdzināt šos abus modeļus un pieejas, vai amerikāņiem ir veicies labāk nekā mums? Vai būtu bijis labāk, ja Grieķija status no Eirozonas? Godātie kolēģi, man rodas problēmas. Mēs, eh, mums nebūs laika ļaut atbildēt ekspertiem, ja jūs neizteiksieties pavisam īsi. Nākamais runātājs Lijams, lūdzu. Man ir divi jautājumi. Sākšu ar pirmo. Uzdošu jautājumu Krēlikungam. Šīs te debats par multiplikātoru, manuprāt, ir ļoti būtisks. Pieņemsim, kā multiplikātora hipotēze ir pareiza. Uh, Ekonomikas literatūrā un empiriskie pie, pētījumi pierāda, ka tā patiešām var darboties. Kāda ir šī multiplikātora vērtība Francijā un Vācijā? Jo ik viens, kurš runā par multiplikātoru, saka, ka izdevuma palielināšanās samazina šo multiplikātoru. Visi izaugsmas rādītāji šobrīd Eiropā samazinās. Francijā valdība jau ir pārskatījusi izaugsmes prognozes 2012. gadam. Tā ir e, samazinājusies, prognozējumā izaugsme samazinājusies no 2,25 līdz 1,9 procentiem, un pēc tam tas samazināsies līdz 0,5 procentiem. Tādējādi Francijai uh, krītas budžeta ieņēmumi par 10 miljardiem. Uh, de, par 10 miljardiem ir pieauguši nodokļi, pieaugs nākamgad nodokļu ieņēmumi, jo um, mēs esam pārskatījuši šīs ekonomiskās prognozes, un tādā gadījumā, lai valsts deficītu 12. gadā pie, samazinātu līdz 4,6%, 2013. gadā līdz 3%, mums būs krietni jāpiestrādā. Jūs varētu rezimēt, kāda ir mm, kāda būs ietekme šai te budžeta, šim budžeta samazinājumam par 20 miljardiem 2013. gadām. Pēc tam ļoti īsts jautājums Starka kungam, kurš ir Eiropas centrālās bankas pārstāvs. ECB nelēma par budžeta politikām. Šī gada Nobeļa prēmijas piešķiršanas laikā tika skaidrots, ka federāla valsts, tāda kā ASV, nevarētu funkcionēt bez federāla budžeta. Starkungs, jūs savā e, ievadrunā aicināt Eiropas Savienības dalību valsts atteikties no budžeta veidošanas suverenitātes. Jūs nerunājat par federālo budžetu. Vai jūs tiešām domājat, ka mūsu patreizējā budžeta politika ir ne, nekam nederīga? Paldies! Es brīdināšu visus klātesošos, ka tagad došu vārdu ekspertiem, bet katram tikai vienu minūtu, un pārējās atbildes lūksim viņus iesniegt rakstiski. Eh, lūdzu, Herbert, uzdod jautājumu. Man ir ļoti īsts jautājums, ko gribu adresēt Štārka kungam. Jūs teicāt, ka īstenojot makroekonomisko uzraudzību, jūs saskatāt noteikts problēmas. Mums šajā parlamentā ir bijušas ļoti plašas diskusijas par e, īpašiem fondiem. Vai šī ierobežotā īpašā fonda iedarbība būs rezultatīva, vai arī ir kaut kādi šķēršļi? Paldies! Es gribētu atgriezties pie Štārka kunga Keija. Uzdev ļoti interesanti jautājumu. Bet arī, arī Enija gribēja dzirdēt pilnīgi no visiem. Tad, eh, laikam, došu vienu minūti katram. Lūdzu, Jurgen, desmit sekundes eh, par to, ko mēs runājam pirmajā eh, paneļa daļā. ECB neatkarīgums. <coughs> Neviens nav apstrīdējis neatkarīgo dabu šai institūcijai. Otrkārt, ja prasīs kaut ko vairāk no ECB, tad gan būs apdraudēta neatkarība Otrs jautājums par 9. septembrī tika teikts paziņojums, ka ECB atkāpjas, un es arī atkāpšos no amata. Uh, ir arī kāds pēcnācējs, bet jāsaka, es joprojām strādāju, es strādāšu līdz gada beigām. Droši vien gada beigās es teikšu kādu paziņojumu, um, tas personiski iemesli ir bijuši, kāpēc tā tas bija. Un tagad es negribu izvērst diskusijas par šo te jautājumu. Kas tad noticis starp jūliju un oktobru? Īstenošanas deficīts pārāk ilgs laiks bija nepieciešams, lai īstenot to, kas par to tika lemts 21. jūlijā. Tas ir, radies, tas ir radījis jauns neskaidrības. Tāpat jau tādā situācijā, kur daudz kas nav skaidrs. Un vēl par Grieķiju. Tas, kas tika lēmts 20. jūlijā, tad, tad 21% netika īstenots. To vajadzēja īstenot, vajadzēja visu darīt, vajadzēja pātrināt darbus, lai visu to panāktu, Langenkunga jautājums. Jā, tā tas ir. Mums ir deficīts dažādos līmeņos, gan nacionāla līmenī, gan supranacionālā līmenī, un tas, ka mēs šobrīd esam šajā dziļajā krīzē, uh, tas ir saistīts ar kļūdām nacionālajā līmenī. Labajos laikos noteikumi netika pilnībā īstenoti. Ļoti daudzas valdības neizpildies no savus pienākumus un pārsniedza noteiktos limitus. Un supranacionālā līmenī tās procedūras un instrumenti, kas ir Eiropas līmenī pieejami, netika īstenoti pilnībā ASV rekapitalizācija bija stabilāka. Es negribētu tagad stāstīt par šo ciparu, par to, kā notika rekapitalizācija Amerikas Savienotajās valstīs, bet tirgi to uztvēr kā ticamāku signālu. Un tagad mums ir jācīnās ar šo jautājumu Eiropā. Tirgus neuztver šo kustību kā veiksmīgu iznākumu šeit Eiropā. Vai es runāju pārāk ātri? Nē, mums vienkārši nav laika. Tiešām, ja, Eiro, ja Grieķija pametīs Eirozonu, tad tiešām būs lielas sekas, runājot par makroekonomisko rezultātu tabulu. Uh, teikšu, šī tabula ir izstrādāta, un mēs ceram, ka tā būs arī īstenota elastīgā veidā. Uh, E, ka vajadzētu fokusēties tikai uz dažiem rādītājiem. Priekšsēdē. E, tagad tehniski mūsu sanāksme ir beigusies. E, es ļoti īsi došu vārdu Džeromam. Lai atbildētu uz jūsu jautājumu, domāju tā, automātiskās sankcijas joprojām ir diskutējams jautājums, ko nedrīkstētu teikt, ka solidaritāte ir automātiska. Uh, tad viss eh, notiek ātri un arī lēmumu pieņemšana ir ātra, tāpēc mēs joprojām te meklējam risinājumu tātad automātiskā solidaritāte. Atbildot uz jūsu komentāru par to, vai man vajadzētu atbalstīt, vai es atbalstu augstāku parādu līmeni? Jā, es uzskatu, ka vajadzētu, varētu. Dažreiz situācija prasa augstāku parādu. Protams, dažkārt varētu būt arī otrādi, ka zemāks parāds arī ir labāk, bet mums ir jāuzstāda pareizā diagnoze. Eh, Francijas kolēģis 0,8% eh, īstermiņā, 1,8% ilgtermiņā. Tādi ir šie cipari par multiplikātoru Francijā. Es nezinu, kā tas ir Vācijā. Priekšsēdētāji Andrei, Rikārdo, vai jūs gribat kaut ko piebilst? Lūdzu, ļoti ātri. Kas notikās nepareizi? Es domāju, ka, ka nepareiz darbības ar kapitālu e, ir bijuši milzīgi zaudējumi Eiropā. Padome vienkārši nav atzinusi šos zaudējumus, tad mums ir jāatzīst šie zaudējumi. Uh, par rekapitalizāciju. Es uzskatu, ka šī darbība veikta saskaņā ar labāko praksi. Paldies, Andrei. Neko, paldies. Man vēl, acīm redzot, ir kādi neatbildēti jautājumi. Mums vienkārši nepietika tam laika. Visu pārējo jūs saņemsiet rakstiskā formā komitejas locekļiem. Mēs nosūtīsim to, ko varam nosūtīt. Liels paldies pilnīgi visiem. Tā vienmēr ir, ka tuvojoties sanāksmes beigām, vienmēr parādās ļoti daudz interesanti jautājumu un laika nav uz tiem dot atbildes, bet ļoti ceru, ka mēs izmantosim rakstisko procedūru un jūs savas atbildes atņē, eh, saņemsiet. Tagad šajā zālē notiks koordinātoru sanāksme, un tāpēc es aicinātu visus, kas nepiedar pie koordinātoriem, atstāt ātri šo zāli. Paldies!